Mesdames, Messieurs, bonjour! Nous allons... Labrīt, dāmas un kungi, sāksim darbu. Labrīt arī tulkiem. Varat eh, gatavoties garai darba dienai. Pieņemsim darba kārtību. Darba kārtības projekts var tikt pieņemts, ja nav iebildumu. Iebildumu nav. Septītā un 27. septembra darba kārtības protokoli var tikt arī pieņemti, ja nav iebildumu. Iebildumu nav. Un tad, nu, varam ķerties klāta mūsu darbam. Skatīsim lēmumu priekšlikumu, ar kuru tiek grozīta 2010.40 direktīva par deleģēto aktu eh, pieņemšanai paredzēto laika posmu. Referente ir Meisners kundze. Viņa šorīt nevarēja ierasties, bet eh, mūsu kolēģis Tenička pārstāvēs tad Meisners kundzi. Labrīt jums un vārds arī jums. Jā, paldies priekšliek. Priekšsēdētāji ir no trešdiena un um, kolēģe nevar, diemžēl, uh, ierasties. Viņai ir svarīgi iemesli. Tad, nu, padalīšos ar viņas viedokli. Direktīva par inteliģento transporta sistēmu ieviešanu bija viena no uh, viens no jaunajiem konceptiem attiecībā uz deleģētajiem aktiem, kā mēs to zinām, un e, tika paredzēts periods uz pieciem gadiem, kas 2017. gada augustā e, noslēdzās. E, joprojām ir nepieciešami deleģētie akti ITS Un es pieļauju, un Gezīna arī pieļauj, ka mm, turpmāk nākotnē joprojām būs šī vajadzība un ir nepieciešama delģēto aktu procedūra mm, direktīvā, ievarojot pašreizējo procedūru. Komisija ir pilnvarota izdot deleģētos aktus uz piecu gadu periodu. Uh, Un uh, šis laika posms tiek automātiski pagarināts, ja vien kāds no līdz likuma uh, lēmējiem pret to neiestājas. Tāda ir pašreizējā kārtība, kādu to pazīstam šobrīd, un tā arī ir atrunāta 2016. gada starp institucionālajā nolīgumā, kas arī nodrošina Eiropas parlamenta tiesības šajā procedūrā. Uh, Es vēlētos uh, apliecināt, ka Gezīna piekrīt uh, komisijas priekšlikumam un savam um, projekta priekšlikumā viņa piedāvā četrus grozījumus, lai precizētu formulējumu un arī dzan pašu struktūru, kas uh, ir identiska padomas grozījumiem. Es saprotu tikai Ahmatū kundze iesniedza divus grozījumus, kur uh, ir akcents uz dalību valstu ietekmi attiecībā uz deleģētajiem aktiem. Katram pašam tad tas ir jānovērtē, un Gezīna ierosina balsot pret šo punktu. Dalību valstu darba grupas jebkurā gadījumā ir ļoti lielā mērā iesaistītas. Uh, deleģēto aktus um, jautājumā, un tas arī ir iestrādāts uh, starpinstitucionālā nolīgumā. Jūs to visi zinat, deleģētie akti var stāties spēkā bez padomas apstiprinājuma. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, uh, tas nav pretrunīgs temats, un es domāju, ka pats uh, ziņojums ir visai skaidrs. Es pieminēju grozījumus, un šķiet, ka tas arī viss, ko man bija, kas man bija jāsaka Meisners kundzes vārdā. Priekšsēdētāji, liels paldies, tūlīt arī dodu vārdu ēnu referentam Korkungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nododiet sveicienus uh, Teličus kungs uh, Gezīnai Maisnerai. Viņa ir tiešām lielisku darbu veikusi. Ir uh, tā tad. tad mēs arī neatbalstām uh, kolēģis Arnu Tu iesniegtos divus grozījumus, bet pār, pārējo mēs atbalstām, vairāk nekas nav ko piebilst. Merci beaucoup, madame le président. Paldies. Tā pārdēlas kundzei vārds, liels paldies priekšsēdētājiem, runājot par šo ziņojumu. Kā sociāldemokrātu ēnu referentes atbalstu referentes piedāvātos grozījumus, tā lai mēs nonāktu pie vienošanās jau pirmajā lasījumā. Runājot par ITS ieviešanu, es domāju, ka ir nepieciešami deleģēti akti turpmākajai rīcībai. Uh, kas ir daļa no 2040 direktīvas. Es vēlētos arī norādīt, ka mūsu politiskā grupa neatbalstīs ENF abus grozījumus. Paldies! Tagad Zilskungs. Yes, uh, thank you, thank you, Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā jau iepriekšējās debatēs es biju norādījis, e ka ER var atbalstīt referentes uh, pozīciju, kā ir uh, jāpagarina laika posms, um, uh, kas tiek uh, paredzēts komisijai uz pieciem gadiem, un būs arī tehnoloģiskais progress un uh, ITS izmantošana palielināsies, un arī papildu specifikācijas būs nepieciešams. Tāpat teikā ir uzsvera to, ka starptautiskā starpinstitucionālais nolīgums ir ticis ņemts vērā arī attiecībā uz labāku likumdošanu un atbalsta uh, um, uzdevumu komisija regulāri atjaunināt savu darba programmu attiecībā uz nepieciešamajām specifikācijām. Tātad EKR atbalstīs šo ziņojumu. Paldies! Lielas paldies, Zīles kungs, tagad Krāmera kungs. Jakob. Jā, eh, kolēģi Lunda nav klāt un tādēļ es uh, uzstāšos un mēs atbalstam eh, šo priekšlikumu un uh, uzskatām, ka ja ir kādi uh, pārkāpumi, tad būtu jāatsauc šis uh, pilnvarojums, bet citādi mēs atbalstam. Digitalizācija arī Vācijā ir uh, liela iespēja, bet nevienmēr viss tiek uh, izmantots, kas ir iespējams. Arī uh, dzelzceļš ir uh, nogulējis uh, šo uh, iespēju. Nu, protams, labi, ja vēl var īstenot digitalizāciju eh, citās jomās, bet nevienmēr viss ir iespējams. Paldies vārds Kilonens kundzei. Priekšsēdētāji. Diemžēl mūsu ēnu referente ir jābūt Envi komitejā, un viņa nevarēja piedalīties šajā sēdē. Viņai gan nekādu komentāru arī nebija, jo Gezīne ir lieliski pastrādājusi, un mūsu pārdomas tāpat kā uh, zaļajiem ir saistīts ar īpašiem gadījumiem, uh, īpašiem. Mm apstākļiem, kas notiek tad, bet eh, es gribu teikt, ka es eh, uzskatu, ka sadarbība ir ļoti labā un nododies veicienus Gezīnas kundzei. Je vous redonne la parole. Ah, eh, Tēličkas kungs, vārds atkal jums, jā. Es iespējams runāšu ļoti gari, jo gribu analizēt visu ēnu referentu nostāju, nu, vienā uh, vārdā gribu teikt, ka augstu to vērtējam un Gezīna to augstu vērtē. Un uh, es domāju, ka mums priekšā stāv viegls uzdevums. Paldies, Teličkas kungs, mani informē, vai kāds no komisijas vēlas kaut ko teikt par šo jautājumu. Nē, tātad. Uh, Eh, es jau to biju paredzējusi un tādēļ arī uzreiz to devu vārdu Teličkas kungam. Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt. Godātie kolēģi, 9.00 tas būs. Mēs turpinām darbu un tas ir ziņojums par noteiktu ceļa transporta līdzekļu vadītājiem, kuru uzdevums ir pārvadāt krāvas vai personas un par autovadītāju tiesībām. Un tagad vārds Pēteram Lundgrēnam. Lūdzu. Liels paldies! kad tika pie, piedāvāts komisijas priekšlikums, es to augstu vērtēju. Mērķis bija uzlabot standartus un uh, saglabāt uh, profesionālās kvalifikācijas visā Eiropas Savienībā un rosināt uh, autovadītāju uh, informētību par risku un ceļa drošības uh, nosacījumu ievērošanas nozīme. Es uzskatu, ka šis priekšlikums to arī nodrošinās un tādēļ neierosina daudzus grozījumus, bet tomēr ir daži punkti, ko komisija, manuprāt, nav ņēmusi vērā. Pirmkārt, saglabāt uh, apmācības sistēmu, kas pastrā, pastāv Zviedrijā un citās valstīs, uh, profesionālā izglītība, uh, šajos gadījumos certificēti instruktori pavadā apmācāmos ikdienas mācību procesā, un tas būtu jāsaglabā. Ir daudzas lietas, ko nevar iemācīties skolā, ko var iemācīties tikai praksē. Un tāpat uh, atļaut uh, ar alternatīvo degvielu eh, izmantojošiem eh, auto, eh, automašīnām braukt ar B atļauju, palielinot šo normu ar 750 kilogramiem. Parasti tās ir alternatīvās piedziņas, proti ar akumulatoriem šīs mašīnas darbojas. Tālāk jādomā par brauciena plānošanu, sliktos laika apstākļos, ļoti augstās zemās temperatūrās, ja ir ledus, sniegs vai lietus. Tāpat eh, arī ir jāprot, piemēram, uzlikt sniega ķēdes, ja jābrauc Alpu reģionos, bet Eh, piemēram, Zviedrijā mēs redzam, ka ne visi to prot, un to arī nevar iemācīties 30 minūšu laikā klasē. Tāpat eh, ir jābalstās uz jau esošiem nacionāliem reģistriem, tas ļaus iegūt informāciju par personas kvalifikāciju, pārbaudu, veicot pārbaudas uz ceļiem vai veicot izmeklēšanu Un tāpat arī liela problēma, um, kas ar vien samilst, ir viltoties certifikāti. Komisijas nostāja nav īpaši skaidra vairākos punktos, kas var novest pie atšķirīgas interpretācijas dažādās valstīs. Mums notika divas ļoti noderīgas un auglīgas ēnu referentu sanāksmes, un uh, mēs uh, nonācām arī pie uh, secinājumiem par punktiem, uh, par kuriem es uh, pats nebiju vēl domājis. Paldies, saka priekšsēdētāji, par šo prezentāciju. Un tagad vārds Lukašīnskas kundzei. Uh, okay, sorry. Uh, eh, paņi... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, referents norādīja, sadarbība bija tiešām laba. Un es tiešām vēlētos, lai visi būtu gatavi tā ieklausīties citos un ņemt vērā viņu argumentus, kā to darīja Lundgrēna kungs mūsu diskusijās. Mēs uh, liekam akcentu uz uh, autovadītāju apmācību, informācijas uh, pieejamību, lai viņi spētu galā tikt ar viņu priekšā stāvošiem uh, izaicinājumiem. Mēs arī uh, uh, nācām klajā ar ierosinājumiem. Mūsu ierosinājumi tika vairumā atbalstīti, tādēļ ETP varēs atbalstīt šo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka tas tiešām Eh, palīdzēs uzlabot ceļu satiksmes drošību. Pateicos Lundgren kungam un visiem kolēģiem, kuri piedalījās šai darbā. Patiesībā man šķiet, ka visu sēnu referents ir sievietes. Liels paldies! Paldies! Dinta, šī jau... Grapīnī kundzei vārds priekšsēdētāji, es no savas puses arī vēlos pateikties ne tikai referentām, bet arī citiem kolēģiem, kā Lundgren kungs norādījums bija ļoti auglīgas sanāksmes. Šīs priekšlikums ir vērsts uz ceļu satiksmes drošības uzlabošanu, tas mums ir ļoti būtiski, un arī eh, mērķis ir nodrošināt godīgu konkurenci, bet to var panākt tikai tad, uzlab kad tiek uzlabota apmācība un iegūtās prasmes autovadītājiem. Un šis ir piemērs tam, kā varam nonākt pie saprātīgiem risinājumiem arī starp dažādas politiskās nokrāsas politiķiem. Mm. Mūsu grupa atbalsta visus sagatavotos kompromisus, un mēs varējām secināt, ka sociāli demokrātu grozījumi, kuri netika iekļauti kompromisos, tomēr tiek atbalstīti. Un es vēlos pateikties ETP grupai un uh, ref, ēnu referentē, kas atbalsta mūsu grozījumus, jo galu galā, manuprāt, mūsu grupas ierosinājumi tiks ņemti vērā šai ziņojumā proti par pārvadājumiem 100 km rādījusā. Par to mēs ļoti aktīvi diskus, diskutējām. Un mēs uzskatām, ka attiecībā uz autovadītājiem nevar izmantot e-apmācību. Šeit ir, ir eh, nepieciešama praktiskā apmācība un ir nepieciešams arī sniegt uh, juridisko apmācību. Un es domāju, ka viss šis uh, priekšlikums palīdzēs mums uzlabot ceļu satiksmes drošību. Uh, mūs priecē panākt tie kompromisi par. Uh, tāpat ir domāts par to, kā standartizēt uh, Uh, vadītāju kvalifikācijas transporta jomā, pārvadājuma jomā, jo mēs nevēlamies sastap, saskarties ar nepatīkamiem pārsteigumiem, ja vadītāji pēc pārvadājums citās valstīs. Paldies, uh, Zīles kungam vārds. Es gribu pateicos mūsu uh, ēnu referents Lotovskis nevarēja piedalīties šai sanāksmēs, gribu runāt par uh, procedūrālo, kā mēs atbalstīsim visus šos uh, septiņus pa, panāktos kompromisus, un to darīja mūsu ēnu referents arī. Tagad vārds Bilbao kundzei. Paldies, labdien visiem! Pavisam īsi. Pirmkārt vēlos pateikties eh, Pīteram Lundgrēnam par paveikto darbu. Uzskaitu, kā dialogs un debats tiešām bija ļoti atklāts jau no paša sākuma, lai varētu izdiskutēt visus kompromisus, kas tiks iekļauti šajā priekšlikumā. Mēs kā eh, grupa uzskatām, ka ir ļoti labi panākt kompromisi, jo uzskatām arī, ka ar eh, šiem grozījumiem, par ko balsosim, mēs sasniegsim šī priekšlikuma mērķi proti uh, uzlabo direktīvu un uh, 2003. Uh, gada direktīvas īstenošanu, lai nu, tad, uh, šī īstenošana piemērošana būtu efektīva. Un tāpat kā jau arī citi runātāji visu pateica, mēs piekrītam tātad uh, šiem mērķiem, varam tos atbalstīt un vēlamies arī nodrošināt labāku apmācību. Mm, autolīdzekļu vadītājiem. Aldis grupai galvenais vēstījums ar grozījumiem, ko iesniedzām un debatēs, kas tiešām bija ļoti konstruktīvas. Mūsu mērķis bija palielināt autovadītāju apmācību standārtus, kā arī uzlabot visu mm, arī kravas automašīnu autobusu vadītāju kvalifikācijas Un tad arī, kā jau teicu, ir nepieciešams uh, informēt arī autovadītājus par riskiem, ar uh, kuriem viņi saskaras. Īpaši, kad runājām pār ļoti smagiem un arī bīst, smagām un bīstamām kravām, Tātad mērķis samazināt riskus un palielināt šo autovadītāju drošību. Tas ir galvenais mūsu mērķis. Un to visu panākt ar labāku apmācību, lai garantētu, protams, arī godīgu konkurenci harmonizāciju visā Eiropas Savienībā. Nu, lūk, tas ir Aldis mērķis. Mēs ceram, ka šie uh, minētie mērķi tiks sasniegti, un rīt, protams, mēs balsosim par šo priekšlikumu. Paldies! Merci beaucoup, Madame Bilbao. Ma... Paldies, Bilbao kundze. Tagad vārds Kilonēnas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Pateicos arī Pēteram un citiem kolēģiem par lielisko sadarbību. Man ir tikai viens punkts, kas manī rada, zinām, vilšanos. Jūs varat arī varbūt jau uzminēt, ko es domāju jo es esmu ļoti digitalizēta persona. Un man nepatīk tas, ka tiek noteikts termiņš e apmācībai un e izglītībai. Un Mēs jā, atzīstu, ka svarīgi ir praktiskā apmācība, bet mums ir nepieciešama tāda likumdošana, kas dod iespējas dalību valstīm, kuras to vēlas, virzīties uz priekšu, uh, izmantojot uh, dažādas apmācības metodes. Es uh, ceru, ka šīs sarunas turpināsies trialogos un mums izdosies panākt risinājumus, jo Uh, dalību valstu domā uh, attiecībā uz šo e-apmācību. Tā jau nav pretnostatīta praktiskai apmācībai, bet ir jābūt elastīgai pieeja, jābūt uh, iespējamiem dažādiem risinājumiem nākotnē. Un mēs goē esam nedaudz vīlušies vai skumdināti. Par to mēs, protams, saprotam citu kolēģu pieeju. Uh, un uh, šo kompromisa gāru, bet es tomēr gribēju uh, pateikt uh, par šo punktu, jo pie tā mēs noteikti atgriezīsimies turpmākajās sarunās. Liels paldies! Tas bija tiešām ļoti interesanti, un man bija liels prieks ar jums visiem sadarboties. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Monsieur Kramer, la parole est à vous. Paldies, tagad vārds Kramer kungam gribu pateikties eh, Lundes kunga vārdā par sadarbību un visu neatkārtošu. Viens punkts par eh, klimata jautājumiem un eko braukšanu mēs vēlēs, būtu vēlējušies, lai tas vairāk būtu izcelts. Tas, diemžēl, nebija iespējams, bet mēs atbalstīsim šo ziņojumu. Paldies Krāmerkungam. Es tagad vēršos pie komisijas un dodu vārdu Janidu kundzei, vai es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu ļoti labi. Paldies priekšsēdētāji, labrīt! Mēs augstu vērtējam šo ziņojumu un uh, vispārējo parlamenta atbalstu komisijas priekšlikumam. Es uh, gribēju atgādināt, ka mūsu uh, priekšlikuma mērķis bija labot pašreizējās likumdošanas trūkumus četrās jomās. Pirmā bija uh, um, iegūtās izglītības atzīšana citās dalību valstīs autovadītājiem, otrkārt uh, apmācības saturs, treškārt izņēmumu interpretācija un ceturtais bija nekonsekvence uh, dažās jomās attiecībā uz minimālo vecumu, apmācību, dažādu veidu komp, apvienošanu un e-apmācību no iesniegtajiem grozījumiem mēs varam secināt, ka tie tiešām ir tādi, kas uzlabo priekšlikumu un paliek spēkā mūsu izvirzītie mērķi. Tas mūs ļoti apmierina, priecē. Un arī atsevišķi grozījumi ir vērsti uz uh, kompromisu, kas ir sasniegts padomē. Tas nozīmē, ka mēs varēsim diezgan drīz pabeigt starp iestāžu sarunas. Tomēr mums ir daži komentāri par atsevišķiem grozījumiem. Pirmais attiecas uz auto vadītāju apliecību direktīvu, palielinot uh, maksimālo masu tīrā, tīriem sat, satiksmes uh, līdzekļiem uh, līdz 4,25 ar uh, B apliecību. Mēs saprotam, kāds ir mērķis veicināt tīru transportu līdzekļu izmantošanu, bet tomēr mēs uzskatām, ka tas būtu jādara pēc padziļinātas izpētes un uh, izvērtēšanas attiecībā uz šo uh, direktīvu. Šobrīd ir uh, jau paredzēti izņēmumi, un mūsuprāt ar šo sistēmu šobrīd mums pietiek. Tālāk uh, komentāri par trim uh, citiem grozījumiem. Pirmais ir aptvēruma paplašināšana, iekļaujot uh, tukšus autobusus, kas dodas uz apkalpes stacijām. Mēs uh, uzskatām, ka tas nav nepieciešams paredzēt šādu papildu izņēmumu. Vēl viena joma ir iespēja apvienot apmācību ar CBC apmācību. Mūsu priekšlikums bija cik līdz vienai dienai, ka tas ir iespējams CBC apmācība ir piecas dienas, gribu jums atgādināt. Tagad viens grozījums ierosina ja palielināt līdz trim dienām, un mēs uzskatām, ka tas ir daudz, trīs, trīs no piecām dienām. Un trešais punkts - elektroniska datu apmaiņa par CBC Mēs uh, piekrītam jūsu priekšlikuma mērķim, bet gribam pievērst jūsu uzmanību tam, ka uh, būs uh, papildus administratīvais sloks dalību valstīm. Bet kopumā mēs esam apmierināti ar komisijas veikumu un iesniegtiem grozījumiem. Paldies! Merci beaucoup. Monsieur Lungrīl, je... Paldies, Lungrēm kungs. Jums atkal ir vārds kā referentam, lūdzu. Paldies. Man jāteic, ka tiešām tas bija ļoti liels prieks sadarboties ar maniem kolēģiem. Eh, mums bija ļoti konstruktīvs dialogs. Arī ar eh, ēnu referentiem mūsu sanāksmēs. Un tiešām kolēģi man daudz palīdzējuši, tas ir jāatzīst. Es mēģināju visu vēlmes iekļaut šajā tekstā, un beigās tad uh, mūsu mērķis bija uzlabot direktīvu. Un es domāju, ka mums ir izdevies sasniegt šo mērķi. Tad gribu arī minēt to, ka uh, balsojums par sarunu mandātu cerams, ka ātri vienosimies arī šeit ar padomi. Uh, Un no dzirdētā man ir labas cerības, ka tas tā arī notiks. Paldies kolēģiem, šis bija mans pirmais ziņojums un bija prieks ar jums sadarboties. Paldies! Merci, monsieur Lungrīn. Paldies, Lungrēn kungs, atgādinu. Balsojums par šo ziņojumu notiks rīt. Pulkstens 9.03, jo pirms tam ir balsojums vēl par vienu citu ziņojumu. Paldies! Turpinām ar nākamo punktu. Tātad Eiropas vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp Eiropas kopienu un Marokas karalisti. Vārds mūsu referentam Dominikam Rikē. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāteic, ka šī ir otrā reize, kad ba parlaments balsos par šo nolīgumu. 2007. gadā jau ļoti liels vairākums to apstiprināja. E, šī vienošanās, kas jau ir spēkā kopš 2006. gada, tas ir novēdis pie strīdi starp Eiropas komisiju un padomi. Pēc tam, kad ir pieņemta Lisabonas līgums par to, uz ko tad attiec arī šis ziņojums, un tad tas tika arī ir izcināts Eiropas Savienības tiesā. Tas nāca klajā ar uh, spriedumu par labu Eiropas komisijas nostājai. Tad, lai koriģētu šo Lisabonas līgumu. Un tagad no jauna skatīsim šo ziņojumu mūsu komitejā. Šeit jūs zināt, ka runa ir pār uh, aviācijas nolīgumu, tas ir ierasts nolīgums uh, starp Eiropas Savienību un trešo valsti. Pašlaik esam um, A fāzē, kur atver, atveram tirgu, tā ir operacionāla fāze lai apzinātu, cik svarīgi ir uh, dažādi uh, gaisa tranzīta satiksmes starp dalību valstīm un Māroku arī tuvinām likumdošanas, kas attiecas uz konkurenci drošību, valsts interesēm, gaisa kontroli, pasažieru tiesībām. Mēģinām tādējādi konverģēt uh, Mārokas likumdošanu un Eiropas Savienības likumdošanu. Un visbeidzot, noteikumi ir arī pār šķērs investīcijām. Tātad jāteic, ka lielas izmaiņas nav ieviestas šajā nolīgumā, kas jau uh, Um, bija spēkā mm, pagaidu variantā kopš 2007. gada. Nav bijušas plašas debatas, nav iesniegti grozījumi, piedāvāja mūsu komitejai balsot par atbalstīt šo ziņojumu. Merci beaucoup! Liels paldies Rikai kungam, un tūlīt pat vārdu dodu Vin Vandekampa kungam lūdzu. Abai. Ah, um. Euh, Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik... Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Principos kunga vārdā, kolēģi vārdā varu norādīt, ka mēs apsveicām Rīkē kunga paveikto 11 gadus. Viņš mēģināja noslēgt šo vienošanos ar Maroku aviācijas jomā. Mēs augstu novērtējam viņa darbu. Marokas karalisti izskatās ir ļoti sarežģīts partneris, bet nu pateicoties Rikē kunga šarmam un um, um, ietiepībai, tad arī nu, ir panākt šis uh, nolīgums, un tagad uh, ir ļoti daudz uh, lidmašīnu, kas var lidot no Marakas uz Eiropu un otrādi. Paldies arī Franka Pruste, tātad man kolēģi vārdā. Paldies, Vim Vandekamp, es nezinu, ko jūs, Rikē Vandekampam, esat izdarījis. <laughs> Je donne la parole à Madame Aya Sanders, s'il vous plaît. Lūdzu, Aya Sanders, kundze. Paldies, priekšsētājs kundze! Jā, tiešām redzu, ka tas ir Dominika Rikai dzīves darbs, kas šeit ir paveikts. Lai nu kā, kā visos starptautiskajos nolīgumos, mums kā Eiropas parlamentam arī ir jāsniedz savus tāds piekrišanas balsojums. Un šajā gadījumā debatēs jāatzīst arī jo, ieguldītais darbs un tas, ka tagad ir nepieciešams uh, stiprināt mūsu attiecības, šīs attiecības uh, uh gaisa satiksmes jomā ar Marokas karalisti ir visai pozitīvas. Īpaši jau ņemot vērā arī īpašo attieksmi mūsu attiecībās, kaimiņa attiecību eh, politikām, tad ir īpaša šī eh, pieeja. Uh, Marokai. Maroka, kas ir reģionā viena no stabilākajām valstīm, arī ekonomiski izaug. Tur ir daudz arī Eiropas uzņēmumi. Ir ļoti liela uzticība Marokas karalistē. Vienīgais, ko var teikt, ir, ka ļoti pozitīvi raugāmies uz šo nolīgumu. Tas tiešām nāk laikā un cerams, kā tādējādi ar Maroku mēs varam arī stiprināt uh, Um, apmaiņas starp mūsu abiem krastiem un varam tikai atbalstīt šo nolīgumu. Tas noteikti palīdzēs arī vēl citos jomās, lai uzlabotu mūsu attiecības ar Marokas karalisti. Merci beaucoup! Liels paldies, Ajāla Senderkungs, un tagad Zielskungs. Thank you, thank you very much. Jā, paldies. Šoreiz Džakijas Fosters vārdā. Es gribētu teikt, ka. Kā Šis ir interesants piemērs. Gribu apsveikt, protams, arī Dominiku, bet kopš sastā gada, kopš šis nolīgums stājās spēkā, Māroka un arī Eiropas Savienības tīrgi arī tad, tad uh, ieviest, uh, ieviesa brīvi, šīs uh, brīvības aviācija, aviācijas jomā attiecībā uz krāvu un pasažieriem. Ir arī tagad ārpusējības tiesības Eiropas avio kompānijām. Uh, Cēnas ir krītušas šajā laikā par 60%, tas arī ir ļoti svarīgi. Tad ir arī vēl tehniski un juridiski jautājumi, kas mums liek atgriezties pie šī ziņojuma, kā teica Dominiks, un EKR, protams, atbalsta priekšlikumu un komisijas arī priekšlikumu. Paldies, tagad vērts Kilinens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, godātie kolēģi. Arī, vē, arī sveicienu no Katrīnas Dominikam ir bijusi lieliska sadarbība. Nu, nekas daudz arī nav sakāms. Kolēģi jau visu ir pateikuši, darbs lielisks, rezultāts izcils, tā ir turpināt. Paldies, Krāmerkungs. Es uh, Es uh, gribu pateikties sirsnīgi ēnu, uh, mūsu referentam Dominikam Rikē par viņu veikumu. Tagad vēršos pie referenta, aicinu noslēgt, pat ja visi teica, ka jums bijis tiešām daudz šārmu šajās sarunās aviācijas jomā starp Eiropas Savienību un Māroku. Vārds tad jums Rikai kungs, paldies priekšsēdētāji kungs, eh, kundze, pareizāk sakot. Paldies kolēģiem par sacīto, par pozitīvajiem vārdiem. Jā, kopš 2009. gada strādāju pie šī ziņojuma, daudz esmu darījis šo gadu laikā, garu gadu laikā, redzu, ka visu vā šeit klātesāšo kolēģu ieguldījums ir nesis rezultāts, darbs bija sarežģīts, sadarbība bija lieliska, un gan jau, ka rezultāts arī būs labs. Alors, N'anticipez pas trop. Nu, tad uh, neskriesim notikumiem priekšā. Balsojums par šo ziņojumu. Tad, tad uh, par vai pret. Un balsojums notiks rītdien, sākot ar pulkstenes deviņiem. Ja jums ir uh, iesniedzami grozījumi, tad ja grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodiena pulkstens 18.30 Tas ir apstiprināšanas process balsojums. Un tur nevienu grozījumu nevar iesniegt balsošanas laikā. Labi? Labi. Nākamais punkts. Un te aicinu sveikt mūsu vidū viesi. Īpašo sūtni ANO ceļdrošības jautājumu jomā viņš sēž aicinu viņu pievienoties mums šeit tribīnē, Žantodkungs. Žantod, merci d'avoir. Žantod kungs, paldies par to, ka esat atsaucies uz mūsu ielūgumu. Jūs esat īpašais sūtnis. ANO atbildīgs pār ceļdrošības jautājumiem. Šī ir pirmā reize, kad uzstājaties mūsu komitejā. Paldies! Un tagad tiešām runāsim par ceļu drošību. Mūsu komitejā tā ir prioritāte. Es raugos uz Eiropas komisiju un, protams, arī zinu, kā pie šī jautājuma Eiropas komisija un es ceru un atkārtoju arī nāks klajā ar priekšlikumu sākot jau ar nākamo gadu. Tā ir prioritāte katru gadu skaitļi ir satraucoši 1,3 miljonu cilvēki, kas visā pasaulē iet bojā un 50 tūkstoši cilvēki tiek ievainoti uz ceļiem visā pasaulē. Tā ir e, puse no visiem cilvēkiem, kas iet bojā ceļu satiksmē. E, visi lietotāji, vai tie būtu velosipēdisti vai gājēji un tam līdzīgi. Uh, tad, nu, arī šie nāvis gadījumi ir arī uh, tie, kas ir visizplatītākie jauniešu vidū, tātad piet, no 15 līdz 25 gadiem. Nu, tātad, jā, šeit mēs runājām par uh, uh, lielu šo, lielām šīm ciešanām, un tagad ir nepieciešams reaģēt, jo ir tieši arī ekonomiskā un uh, finansiālā ietekme sabiedrībā no šīs uh, nelaimes. 2010. gadā no ģenerāla asambleja arī jo, e, proklamēja desmit gadus, es, tātad no 11. gada, jā, nevis no 2010. Un e, jūs 2015. gadā tad kungs kļuvāt par īpašo ANO sūtni, um, ceļu satiksmes drošības jomā. Paldies par to, ka ieradāties, jo jūs mums palīdzēsiet uh, mobilizēties arī šeit Eiropas Savienībā, lai daudz uh, aktīvāk mēs varētu strādāt pie šī ceļu drošības jautājuma, lai konkrēti tā kļūtu par prioritāti. Tā kā ceļu satiksmes drošība ir prioritāte šeit mūsu komitejas darbā, nu jau tas tā ir vairākus gadus, tad Man ir prieks būt šeit, kolēģi arī ir uh, uzmanības pilni, mēs uzsāksim diskusijas par jūsu darbu, par to, kā vēlties to orientēt, kādi arī jūsuprāt galvenie šķēršļi. Došu jums vārdu, bet pirms tam mēs visi noskatīsimies uh, uh, video kampaņas filmiņu. 3500 dzīves. Un pēc tam vairs būs jums. On Friday, March 10th, 2017, the Fédération Internationale de l'Automobile held a press conference for the launch of the FIA JC Decaux campaign entitled 3,500 Lives. In the presence of Jean Todt,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 kavēšanās, tad nu došu jums vārdus pie 10-15 minūtēm, tā lai jūs varētu paskaidrot eh, situācijas attīstību, kādu jūs to saskatāt eh, kopš 2015. gada, kādas ir jūsu prioritātes, un pēc tam sekos debates. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Priekšsādātājas kundze, Delī kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, labdien visiem! Es sirsnīgi pateicos par to, ka uzaicinājāt mani uzstāties ar runu par ceļu drošību transporta komitejām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs temats manā ieskatā un ir daļa no manas apņemšanās, kā uh, Starptautiskās automobīļu federācijas vadītājam un arī kā ANO eh, ģenerālsekretāra īpašajam eh, sūtnim. Eh, filma, kuru nu pat redzējāt, tika izstrādāta, lai martā aizsāktu FIA drošības kampaņu, kuras nosaukums bija 3500 dzīves, 3500 lives. Un uh, tagad uh, jau 900 pilsētās uh, Un 80 valstīs šī filma tika izplatīta, iztulkota 30 valodās, ļoti plašs mērogs. Un nosaukums tai ir tāds, tāpēc, ka katru dienu pasaulē, kā to atgādināja priekšsēdētāji, 3500 cilvēki, tos ar 500 bērni zaudē dzīvības uzceļiem. Tātad uh, vairāk kā miljons dzīvju zaudētu gadā nu, un uh, vairāk 80% attīstības valstīs. Tātad uh, šie nāves gadījumi uz ceļiem ir nepieņemama realitāte, posts, izaicinājums, kas stāv mūsu priekšā, kas pielīdzināms uh, dažādām epidēmijām, slimībām un klimata problēmām. Līdz ar to ir uh, ārkārtas eh, mobilizācija paredzēta starptautiskā līmenī, lai paredzētu nepieciešamos eh, pasākumus, lai glābtu dzīvības. Tāpat eh, aicinos visu iesaistīto pušu, mm, valdību iestāžu, pārvaldību, institūciju iestādi, kā piemēram Eiropas Savienībā, arī tā, lai nevalstiskās organizācijas, asociācijas mm, no industrijas, uh, arī citi profesionāļi un kā arī visi pilsoņi iesaistīto šīs problēmas risināšanā. Un mums vispirms ir jāveic informētība, novēršana, prevencija, ir jāharmonizē noteikumi un to atbilstīga piemērošana, tālāk jānodrošina transportlīdzekļu drošība, ceļu drošība un glābšanas uh, Mm, pakalpojumi. Tātad tie ir eh, pamatprincipi globālai ceļu drošības politikai, kas varētu eh, novest pie labiem rezultātiem īsā, vidējā un ilgtermiņā. Ja mums izdosies piemērot visus šos pamatprincipus visos pasaules reģionos un visās valstīs, tādā gadījumā mums izdosies uh, šajā brīdī drastiski samazināt upuru skaitu. Līdz ar to mums ir jādomā kontinentu mērogā. Darbs, kuru jūs eh, Eiropas deputāti veicat Eiropas parlamentā, mijiedarbībā ar citām Eiropas institūcijām, kā padome un komisija, līdz ar to ir ļoti atbilstīgs un svarīgs. Tāpēc mm, tas ir izšķirīgi, ka Tas ir izšķirīgs eh, darbs, ko jūs veicat, eh, dāmas un kungi. Minēšu trīs lietas. Ir, mm, jāpre, mēs prezentēšu šīs galvenās iniciatīvas attiecībā no ANO un eh, starptautiskās automobīļu organizācijas puses, tad minēšu arī pasākumus, kas būtu jāpieņem, lai uzlabotu rezultātus. Treškārt ir jā Nu, stimulē Eiropas loma, kādu tā varētu spēlēt attiecībā uz mm, citiem reģioniem, dienvidos, mm, lai varētu tikt izmantota ceļu drošība kā attīstības svīra. Par FIA, kuru es kopš 2009. gada decembra vadu, 250 eh, eh, mm, dažādu asociāciju automobīļu ir pēdējos gados padarījuši ceļu drošību kā vienu no savām prioritātēm. Es vēlētos pastiprināt šo rīcību un viņiem sniegt spēcīgu stimulu, tā lai sāktu jaunas pārdomas, lai būtu lielāka redzamība un pārdomas par šo negadījumu novēršanu un jauni risinājumi. Tātad man ir divas jaunas iniciatīvas. Pirmām FIA paredzēt augsta līmeņa konsultatīvo grupu ceļu drošības jomā, kura apvieno ekonomiskos lēmumu pieņēmējus, starptautisko organizāciju, nevalstisko organizāciju un FIA tīklu pārstāvis, lai stimulētu inovācijas un e, ieviestu konkrētus pasākums. Kopš pagājušā gada šis panelis izstrādā darba programmu, uh, kur ir arī paredzēts finansējums eh, ceļu drošības noteikumos un tiek meklēti jauni finansējuma avoti. Tiek pastiprināta um, mm, sadarbība, pateicoties reģionālām observatorijām, ceļdrošības jomā tāpat tiek organizētas misijas nacionālā līmenī un eh, pasaules iniciatīva, lai uh, brīvprātīgi tiktu pieņemtas minimālās eh, transporta līdzekļu drošības normas no lielo ražotāju puses. Otra iniciatīva bija šogad, vēl papildus šim augsta līmeņa eh, panelim, eh, sākt šo kampaņu 3500 dzīves, ko izstrādāja kopā ar GC Deco šo mm, reklāmu Um, izplatītāju, ko atbalsta arī sportisti un slavenības. Jūs redzējāt jau to filmā. Un ir noteikti 11 zelta noteikumi ceļa drošības jomā. Tā tad ir jāievēro ātruma ierobežojumi, jālieto drošības josta, nevajag zvanīt uh, braukšanas laikā ir jāatpūšas, ja ir nogurums un vēl citas lietas, kuras jums ir labi zināmas. Pēdējā lieta vēl arī mm, pavasarī tiek eh, mūsu pasākumos ir pastiprināt arī redzes eh, svarīgumu, ka un tur iesaistītas arī slavenības, ko jaunieši novērtē, un jaunieši ļoti pirmie upuri ceļu negadījumos, un tāpat arī lai FIA piesaistītie klubi asociācijas būtu ar atbilst, atbilstošu aprīkojumu, uh, Mm, lai tieši pievērstu uzmanību ceļu drošībai nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Runājot par manis paša lomu ANO, kopš 15. gada aprīļa esmu īpašais eh, ANO ģenerāla sekretāra sūtnis ceļu drošības jomā, un šajā postenī es aiz. Es iestājos par eh, ambiciozas rezolūcijas izstrādi, lai būtu jauns ANO fonds ceļu drošības jomām. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī ideja nonāktu pie labiem rezultātiem, pie sava gala, un es uh, rēķinos ar jūsu atbalstu šajā jomā. 2006. gadā ANO ģenerāla asamblēja izsludināja rīcības desmitgadi uh, ceļu drošības jomā, tā lai stabilizētu un pēc tam samazinātu uh, aplēsto nāves gadījumu skaitu uz ceļiem. Un, uh, ekonomiskā ANO komisija Eiropai atbalsta un sako līdz šo mērķu īstenošanai pasaulē, un līdz ar to es esmu tiešā dialogā ar valsts pārstāvjiem un ANO bīroju filiālēm pasaulē, un var arī redzēt, kāds ir progress, cik vēl ir jāpaveic, jo īpaši arī, kas attiec uz Āfriku, Latīņu Ameriku un Dienvidu Austrumāziju. Uh, Kādā veidā šī rīcība un pieredze var jums noderēt Eiropas parlamentāriešiem, kas strādā pie šiem jautājumiem? Kāda veida secinājumus var izdarīt attiecībā uz ceļu drošību Eiropas Savienībā un kā uzlabot rezultātus Eiropas Savienības līmenī? Minēšu dažus faktus. Jūs noteikti jau to zināt. Pirmais secinājums ļoti svarīgs saskaņā ar pēdējām uh, Eh, pēdējiem datiem, ko mm, publicēja komisija martā, Eiropas Savienības ceļi ir visdrošākie pasaulē. 2016. gadā Eiropas Savienībā bija 50 eh, ceļu necietēju eh, uz 1 miljonu, kamēr pasaulē bija 74 cilvēki cietuši. Uh, Uh, uz 1 miljonu. Tātad Eiropā mazāk šo negadījumu nekā pasaulē, tomēr tas uh, nenozīmē, ka tas būtu mazāk būtiski. Tomēr nu, ir pozitīvi, ka uh, ir ceļu drošības politikas Eiropas valstīs pēdējos 40-50 gados, kas tika izstrādāti, ir devušas labus rezultātus. Un mm, tad ir, um, mm, ir grūtāk mm, turpināt samazināt šo negadījumu skaitu uz ceļiem, jo šis rezultāts jau ir gana zems un līdz ar to ir stagnācija vairākās Eiropas valstīs un jo īpaši tas redzams 2015. gadā un pat arī 2016. gadā, un tur ir mazs samazinājums 2% apmērā. Uh, Un mm, mēs vēlamies uzsvērt, ka šī stagnācija parādās brīdī, kad ceļu satiksmes plūsma un intensitāte turpina palielināties, Līdz ar to būtu loģiski teikt, ka būtu ārkārtīgi grūti sasniegt strateģisko mērķi, kas paredzētu uz pusi samazināt nāves gadījumu skaitu no 10, 2010. līdz 2020. gadam, pat ja Eiropas Savienība ir atkal apliecinājusi savu solījumu samazināt būtiski negadījumu skaitu uz ceļiem, parakstot valetas deklarāciju mā, eh, valetā martā. Uh, Un es, kā no pārstāvis, arī pievienojos 20 eh, šiem eh, eh, valdību pārstāvjiem, arī Bulkas kundzei, komisārei. Un otra lieta ir lielas atšķirības Eiropas Savienībā, jo īpaši starp Ziemeļvalstīm, Zviedriju, apvienoto karalisti vai Nīderlandi. Uh, kur nāves gadījumu skaits ir viszemākais - aptuveni 30 mirušie uz 1 miljonu iedzīvotāju, un austrumu valstīm Eiropā, kas eh, netika sen ir pievienojušās Eiropas Savienībai un nav piemērojušas tādus pašus drošības noteikumus kā Bulgārija, Latvija, eh, Rumānija, kur ir divreiz vairāk uh, mirušo mm, skaitu 80 līdz 100 eh, nāvis gadījumu uz miljonu iedzīvotāju gadā. Un tad nu ir šīs eh, lielās atšķirības. Nu, tam vajadzētu mūs mudināt un jūs eh, mudināt dubultot savus pūliņus. Eiropas komisija izziņoja to, ka pārskatīs regulu par vispārējo transportlīdzekļu drošību 2018. gada sākumā Visi ceļu drošības um, iesaistītie ļoti gaida šo brīdi. Es zinu, ka šis datums vairāk kārtīgi ticis atcelts un pārcelts, un skatāmies uz šo tehnisko juridisko darbu, kas noteikti nepieciešams tekstu izstrādē, tad es tikai varu uzsvērt šeit jūsu priekšā um, pieturēties pie paredzētā laika grafika cīņa par ceļu drošības eh, ievērošana ir arī cīņa ar laiku, un man jāpauž nožēl, ka um, tagad um, ehm, 150 cilvēki kopš sākām nu, vispār šo sanāksmi, tagad stunda pagājusi, un 150 cilvēki tagad pasaulē ir zaudējuši dzīvību. Un uh, vajag arī jaunu Eiropas Savienības. Uh, vadītāju apliecību, kur būtu striktāk noteikumu, uh, Jaunieš, jauniešiem, kas vēlas vadīt um, motociklus ar lielāko, lielākiem cilindriem, un, nu, un arī šī uh, likumdošana 2015. gada maijā, kas bija vērst uz to, lai uh, būtu stingrāki sodi pārkāpumiem ārvalstīs, tāpat jauni noteikumi par tehnisko kontroli, kas aprīlī 14. gadā pieņemt, lai samazinātu uh, Um, negadījumus, kas saistīti ar tehniskām kļūmēm, un uh, visbeidzot pienākums visiem transportlīdzekļiem būt aprīkotiem ar e-call sistēmu, kas tātad nodrošina automātisko zvānu uz 112 numuru, Eiropas numuru, kad notiek negadījums. Tātad šis pienākums stājās, stāsies 2008. gada martā, un esmu pārliecināts, ka šis pienākums, šis uh, Tā, tas, tas ļaus glābt uh, vairākas dzīvības un arī uh, šī apmācība mm, vadītājiem, infrastruktūra jautājumu, Eiropas uh, infrastruktūra, ITS mm, kooperatīvām sistēmām, arī mm, pētījums Safety Cube un Eiropas hartas. Uh, izstrāde Eiropas drošības jomā veiksmīgi papildina jau pastāvošās politikas. Visbeidzot, 27 uzstādījumi darba dokumentā, kas saucās, lai glābtu dzīves pastiprināta mašīnu drošība Eiropas Savienībā, ko izstrādā jūsu izcilais um, referents Kora kungs, viņš pats ir um, profesionālis ceļa jomā un, ko jūs komitejā arī izskatīsiet, nu tur viss ir mm, iet pareizā virzienā, jo tiek eh, palielinātas eh, transporta līdzekļu drošības eh, prasības. Un tad par pašiem transporta līdzekļiem un to drošību. Tas ir izšķirošs elements un ir jāizmanto visas iespējas, kādas piedāvā tehniskais progress. Tomēr mums ir jāsacina arī tas, ka jauno tehnoloģiju izmantošana plašākā mērogā publiskā telpā reizēm rada lielākus riskus drošības jomā. Nu, te nav, te runa gan par telefonu lietošanu pie stūris, kas ir nāvējoša, un pie tā mums e, jāturpina preventīvi strādāt un jāsankcionē šīs situācijas. Tāpat arī paši gājēji lieto telefonu, staigājot, vai arī paši um, velobraucēji, un līdz ar to uh, Mm, viņi arī ir visvairāk pakļauti briesmām pilsētu zonās. Un visbeidzot esmu pārliecināts par to, ka mums ir jāizmanto tehnoloģiskā progresa iespējas, lai vēl pastiprinātu autovadītāju apmācību, kas vēl ir iesācēji vai arī netik iesācēji, lai nodrošinātu arī drošības pasākums jaunākos mm, mašīnu modeļos, atgādinot, ka augstākās tehnoloģijas nekad nevarēs aizstāt cilvēku um, cilvēku faktoru, to, ka jāievēro, jārespektē citi ceļu satiksmes drošības dalībnieki, kas arī tad nodrošināja šo ceļu drošību. Tāpēc mūsu mobilitātes eh, klubs eh, to ir izvirzījis kā prioritāti. Viņa ekspertīze, pieredze mm, eh, gādā par braucēju drošību Nu, tie, kas ir pirmajā reģionā FIA un ko pārstāv ģenerāla direktora Loriāna Krīte, kas arī šeit ir, būs jūsu rīcībā, lai šo diskusiju virzītu tālāk, tostarp arī, lai runātu par ārkārtīgi tehniskiem elementiem, dāmas un kungi. E, tagad es noslēgšu savu uzstāšanos, aicinot uh, jūs un uh, Eiropas iestādes, jo Eiropas Savienība, kas ir izvirzījusies uh, drošības jomā priekšgalā, tomēr tā varētu vēl spēcīgāk iesaistīties, lai palīdzētu citiem pasaules reģioniem, kuri saskaras ar grūtībām. Ja ir 50 uh, mm, nāves gadījumi uz miljonu iedzīvotāju mm, gadā, Mm, tad eh, citās valstīs tā, šis skaits ir 200, kā Alžīrijā vai Vietnamā, uz miljonu iedzīvotāju gadā, kur ir arī jaunieši mm, visvairāk cieši. Atgādināšu, ka ceļu negadījumi ir galvenais eh, nāvis iemesls 15 līdz 29 gadus veciem jauniešiem, un Traumas, mm, kas tiek gūtas, ir, mm, ir astotajā viet, astotais nāvis iemesls pasaulē. Un tāds vajās attīstības valstis visvairāk cieši, un kad skatās, skatāmies uz pamatnoteikumu piemērošana, no kad ir labāki ceļu drošības noteikumi, kad jūs ražotājus stimulējat veidot drošākas mašīnas, kad ir eh, apmācības eh, programmas par ceļu drošību skolā, tad jūs ne tikai veicinat ceļu drošību, bet arī veicinat uh, globālākā mērogā valsts attīstību kā tādu. Esmu pārliecināts, ka ir spēcīga korelācija starp šiem elementiem, un to apliecina arī paši skaitļi um, attiecībā uz to, cik attīstīta ir valsts un kāda ir ceļu drošība. Ceļu drošība parāda arī valsts attīstību, un turklāt arī ir svarīga attīstības svīra, kas ir jāizmanto globālākā cilvēku progresa jomā. Tāpēc um, vēl viens uh, konkrēts priekšlikums no manas puses, lai uh, ilustrētu un parādītu šo pārliecību, lai ņemtu vērā uh, ceļu drošību kā vienu no mm, aprēķina elementiem, lai mērītu šo attīstību, un arī uh, UNEP 2010. gadā to izmantoja, lai novērtētu to, cik attīstītas ir uh, šīs valstis, un tur tiek ņemti nu, vairāk kriteriju IKP uz iedzīvotāju, uh, gaidāmais, paredzamais dzīves ilgums un mm, izglītības līmenis, bet tagad ir mm, jauns elements mobilitāte, kas tiek ņemta vērā, un līdz ar to būtu loģiski arī ņemta vērā uh, pievienota te ceļu drošības situācija, un līdz ar to būtu vēl papildus stimuls dažādām valstīm vairāk investēt šīs prioritātes īstenošanā, kā jau to norādīju, to redzējāt arī filmiņā. Uh, Halusena kungs, augstais ANO komisārs cilvēktiesību jomā, teica, ka piekļuve drošiem ceļiem ir fundamentāls tiesības, daļa no cilvēktiesībām ir mūsu uh, tiesības darīt visu, lai aizstāvētu šīs manis minētās tiesības. Paldies par jūsu uzmanību un būšu jūsu rīcībā, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Tad, kungs, paldies par šo ievadu uh, runu, kas ir dinamiska un kas mūs rosina uz pārdomām. Jūs mū, vērsāt pie mums aicinot pirmkārt uzņemties atbildību, mēs esam paraugs visai pasaulē un nav nodrošināta atbilstoša sadarbība ar dienvidu valstīm. Ir jāveido politika ceļu satiksmes drošības jomā, jo ir atšķirības, ļoti liels atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Un arī Toda kungs jūs uh, Uh, uz to norādījāt, un es esmu tiešām pārsteigta, kādēļ uh, Eiropas Savienība nav vērsusies pie ANO. Tātad uh, jautājums par rādītājiem, par to, ka ceļu satiksmes drošība būtu jāpasludina par vienu no uh, rādītājiem. Un jūs arī teicāt, ka ļoti svarīgs ir cilvēka faktors. Un Eiropā ir liels atšķirības arī labklājības jomā. Uh, Uh, un um, uh, lai nodrošinātu sociālo kohēziju un arī drošības jautājumi šeit ir uh, svarīgi un, teiksim, jārunā ne tikai par vienkārši ekonomikas izaugsmu, bet par labklājības pieaugumu. Un jūs arī runājāt filozofiskās kategorijās, jo šeit ir runa ne tikai par ekonomiku, uh, bet arī par filozofisko pieju, par cieņu pret citiem. Un nākotnē ceļiem ir jābūt drošākiem, bet uh, tiem ir jābūt tā vietai, kur cilvēki dzīvo, nevis mirst. Un tagad uzsāksim debates. Vispirms vārds būs koordinatoriem. Vispirms Vims Vandekams, ETP grupas vārdā. Priekšsēdētājs kundze, paldies! Es uh, pieņēmu, ka mūsu koordinātors Dīters Koks varēs uzstāties pēc tūlīt pēc tam, bet es uh, tā tad pagaidīšu, lai koka, lai mūsu viesis Todkungs uzliek austiņas un atrod pareizo tulkojumu kanālu. Tulkojums franču valodā ir trešajā kanālā nodrošināts. Nu, krievu valodu varbūt jūs arī labprāt klausītos, bet francisks droši vien būs labāk saprotams jums. Tātad trešais kanāls. Lūdzu palīdzēt priekšstādātājs kundze Tod kungam atrast trešo kanālu. Bien sûr, euh, monsieur Van Dalen. you are connected? Vai jūs esat tagad? Uh, Atradz pareizo kanālu? Labi, brīnišķīgi. Priekšsādātājs kundze, paldies. Es vienmēr esmu abrīnojis uh, uh šo uh, nu, savienojumu starptautiskā automobīļu federācija, jūs esat tās priekšsēdētājs un tāpat laikā ANO īpašais sūtnis ceļu satiksmes drošības jomā. Šis uh, lietu salikums varbūt nešķiet pašsaprotams, bet jūs noteikti labi pārzināt, kādi riski ir saistīti ar braukšanu lielā ātrumā. Es arī es darbojos motociklistu uh, klubā, un mēs arī esam neaizsargātāki eh, satiksmes dalībnieki. Un tādēļ eh, man tagad ir vairāk jautājumu Toda kungam. Pirmkārt, kā tas ir iespējams, ka šī sociālā vai sabiedrības problēma nav iekļauta Uh, sociālajā darba kārtībā miljons uh, simtu piecdesmit tūkstoši bojā gājušo gadā. Tas ir milzīgs skaits, pat salīdzinot ar kāru Sīrijā vai Meksikas zemestrīci. Mēs spējam apzināties šīs parādības apmērus. Un uz ceļa bojā gājušie Uh, nu, nesaņem tādu sabiedrības uzmanību, un es nemaz nerunāju par cilvēkiem, kur ir uh, guvuši ievainojumus uh, šajos ceļu satiksmes negatījumos. Dažkārt rodas iespējas, ka uh, nu, netiek apzināti šie problēmas apmēri. Tālāk par reģionālām atšķirībām. Jūs minējāt, ka pastāv uh, Uh, atšķirības starp dažādām iedzīvotāju kategorijām, jauniešiem, cilvēkiem, kas dzīvo laukos, bet, nu, piemēram, tādās valstīs kā Kanāda, kas, kur ir uh, ļoti augstā līmenī ceļu satiksmes drošība, tāpat Austrālijā, Jaunzēlandē situācija ir uh, uh labāka nekā Eiropas Savienībā. Mēs esam, at, mūsu situācija atbilst vidējiem rādītājiem. Nu, protams, ja paraugāmies uz Krieviju, tur vispār nav ceļu satiksmes drošība garantēta. Protams, tādēļ ļoti svarīgs jautājums ir a, apmācība, izglītība. A, tagad uh, tiks izvērtēta ceļu satiksmes drošības direktīva, un es gribētu, uz, lai komisija mums norāda, vai ir kaut kas uh, jauns parādījies šajā jomā. Tālāk par skolām runājot. Protams, uh, skolēni ir ļoti labi informēti par uh, dzimumu izglītības jautājumiem, par genderu, par LGBT jautājumiem un tā tālāk un tā joprojām bet ko mēs darām ceļu satiksmes drošības un profilakses jomā? Kā jūs raugāties uz šo situāciju? Un visbeidzot, privāto uzņēmumu ieguldījums. Dažādi automobīlistu klubi un uh, uzņēmumi, kas ir sociāli atbildīgi. Uh, ko reāli dara šie klubi, kā tie uzņemas savu atbildības daļu ikdienas darbā. Un visbeidzot, tehniskās inovācijas. Mūsu kolēģe no zaļo grupas uh, iebildā pret e-kolu sistēmu. Arī jūs bijāt pret, jo, jā, jā, Es atceros, ka zaļajiem nepatika šī ekosistēma, viņi pret to iebilda savu laiku. Bet, nu, tika runāts, ka šī sistēma it kā pārkāpjot uh, privātās dzīves aizsardzības prasības. Tālāk nākamais jautājums ir autonomie um, transporta līdzekļi. Pastāv bāžas, ka tie varētu radīt apdraudējumu neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem. Paldies tagad Ismēlam Ertugam vārds. Paldies priekšsēdētāji arī savas grupas vārdā uh, un savā vārdā gribu sveikt uh, Toda kungu Briselē parlamentā. Ir tiešām ļoti prieks uh, par to, ka mums ir izdevies uh, nu, uzaicināt tik ievērojamu uh, viesi runātāju. Uh, tika runāts, ka piec uh, ka trīs ar pus tūkstoši cilvēku pasaulē iet bojā ikdienas uz ceļiem un 500 bērnu tā skaitā. Šie skaitļi ir satraucoši. Un es uzskatu, ka katrs bojā gājušais ir viens par daudz. Un jūs minējāt, slavējāt Eiropas Savienību, ka, nu, salīdzinot ar uh, situāciju pirms 30, uh, 40 gadiem ir sasniegus lielu progresu. Un es uh, esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienības paplašināšanās un sadarbības veidošana uh, Uh, ir uh, arī veicinājusi to, ka ir mazinājies bojā gājušo skaits uz ceļiem arī šajās valstīs. Bet, protams, mēs vēl nesam uh, nu, sasnieguši visu vēlamo. Protams, mūsu mērķis būtu nulle bojā gājušo uz ceļiem. Un, ja pirms 20 gadiem bija tādi lieli soļi uz priekšu, tad tagad mēs spēļām, ma spēļām mazus solīšus un piedzīvojam praktiski stagnāciju. Un mums izdosies kaut ko vēl vairāk panākt, ja mēs veiksim digitalizāciju un pāriesim uz 4.0 sistēmu, bet, diemžēl, Junkera plānos par uh, to netika runāts, un būtībā šos priekšlikumus Junkera komisija pat nevirzīja uz priekšu, aizbildinoties ar labākas likumdošanas uh, pieju. Un, uh, protams, ir jānorāda uz uh, šīm uh, vājajām vietām, Protams, būtu ļoti labi izmantot jaunās tehnoloģijas. Pirms e, īsa brīža mums bija iespēja iepazīties ar šīm jaunām tehnoloģijām, automātiskās bremzēšanas sistēmas, sensoru, e, dažāda veida e, kameras, kas palīdz arī novērst tā saucamā aklā eh, zonas eh, fenomenu to pārvarēt, un daudzi ražotāji tagad jau eh, arī aizstājas atpakaļ skats poguļus ar kamerām. Protams, mums ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas un tās jātīsta vēl tālāk, un tas palīdzēs nākotnē mums glābt vēl daudzu cilvēku dzīvības. Paldies! Paldies Ertuga kungam, vārds Zīles kungam. Paldies priekšsēdētāji. Gribu sveikt Toda kungu mūsu vidū. Mums ļoti, mēs ar lielu interesi uzklausījām jūs teikto, un debats ar jums šeit Eiropas parlamenta transporta komitejā arī ir ļoti būtiskas. Kā likumdevēji mēs pirmkārt domājam par Eiropas Savienības tirgu, jūs teicāt, ka relatīvi mums satiksmes drošība ir uh, augstākā līmenī nekā citviet pasaulē. Tā, es, protams, tādēļ neuzdošu tik daudz jautājumus par Āfriku, Latviņu, Ameriku vai citām uh, Eh, jūs eh, varat vairāk eh, darīt kā ANO īpašais vēstnieks šajā jautājumā. Mēs te varam daudz ko mazāk darīt, bet mēs varam rīkoties Eiropas Savienībā. Un es gribētu jautāt, kā jūs redzat mobilitātes attīstību Eiropas Savienībā uz ceļiem? Protams, ir vajadzīgi, cilvēkiem ir papildu pieprasījums pēc mobilitātes, tas nozīmē, ka būs vairāk satiksmes līdzekļu uz ceļiem. Uh, vai arī mēs varam ar uh, mazāku vienību skaitu uh, nodrošināt lielākas mobilitātes iespējas. Šeit ir tātad zināma veida pretruna. Otrakārt, jūs uh, runājāt par pasākumiem, ko varētu veikt. Es sagrupētu četrās. Uh, grupās. Pirmkārt, iemaņas uh, autovadītājiem, uh, gājējiem, visiem satiksmes dalībniekiem šeit uzlabojumu. Otrakārt, infrastruktūra vai būtu jāiegulda vairāk ceļu satiksmes drošībā vai ceļos. Trešais ir tehnoloģijas, ne, arī saistībā ar uh, fo, pirmo formulu, bet ne tikai, un tehnoloģiska attīstība šajā jomā kopumā. Un ceturtais, ceturtā grupa ir uh, politika gan pašvaldību līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī, tātad apvienojot šīs, eh, lūkojoties uz šīm četrām grupām, kura būtu prioritāte, kur mēs vairāk varam panākt ceļa satiksmes drošības jomā un ar kādiem instrumentiem. Un pēdējais punkts, kas ir eh, saistīts ar manu otro punktu, tātad vai jūs varētu nosaukt uh, trīs pasākumu Eiropas Savienības līmenī, kas mums būtu jāveic, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību Eiropas Savienībā? Kādi būtu galvenie pasākumi Eiropas Savienības līmenī? Es šeit nerunāju par pilsētu vai pašvaldību līmeni. Paldies Zīles kungam. Jau uh, mūsu uh, deputāti ir uzdevuši lielu skaitu jautājumu, un es eh, došu vārdu Toda kungam, lai viņš varētu jau mums sniegt zināmas atbildes. Jā, paldies, tiešām izskanēja daudz jautājumu, bet pirmais eh, kungs, kurš uzdeva jautājumu, viņu vairs zālē neredz Vandekām kungu. Ā, viņš jau ir aizbraucis. Ā, Nē, viņš ir pārstēdies citā vietā. Nu, tad, tad jūs man nomierinājāt. Nu, ne īsa preambula par to, ka nu, man ir it kā divi portfeļi - FIA priekšsēd, prezidents priekšsēdētājs un ANO īpašais vēstnieks. Nu, man pašam pretēji tam, uz ko jūs it kā devāt mājienu. Šie divi portfeļi viens otru papildina. Es īsumā gribēju teikt, kas tad ir šī starptautiskā automobīļa federācija. Tā ir divas uh, funkcijas, kā uh, regulators, likumdevējs autosportā starptautiskā līmenī, un viena no prioritātēm ir drošība un to var uzskatīt par savu veidu laboratoriju. Un jūs varat arī par to pārliecināties, ka 30, 40 gadu laikā autosportā bojā gājušo skaits ir ievērojami samazinājies. Mūsu visu kopīgais mērķis gan autosportā, gan ceļu satiksmē būtu uh, nulle bojā gājušo, bet mēs tomēr esam sasnieguši lielu progresu gan attiecībā uz uh, transporta līdzekļiem, gan uz infrastruktūrām, autosacīkstēs, gan arī attiecībā uz aprīkojumu. Un uh, šis progress uh, mums pēc tam būtu arī jāpārnēs uz to, kas notiek uz ceļiem Un mūsu otra darbības joma eh, FIA ir eh, mobilitāte. Mums 250 valstīs ir automobīļu klubi vai mobilitātes klubi, eh, kuru mērķis ir uzlabot autovadītāju dzīvi visā pasaulē. Un mūsu divas prioritātes šajā jomā ir vide un ceļu satiksmes drošība. Uh, Un šeit ir tā saikne ar ceļu satiksmes drošību ANO līmenī. Un es gribētu atgādināt, ka kopš um, neilga laika ceļu satiksmes drošība ir iekļauta ilgtspējīgas attīstības mērķos. Tas ir mērķis 3.6 uz pusi samazināt bojošā, bojā gājušo skaitu ceļiem līdz 2020. gadam un 11.2 eh, mērķis nodrošināt eh, transportu transporta pieejamību katram pasaules pilsonim līdz 2030. gadam. Tālāk jūs runājat par sociālo darba kārtību. Un es varu tikai vēlēties, lai ceļi uh, attieksme tiktu iekļauti šajā sociālā darba kārtībā, jo katrs pilsonis ir attieksmes dalībnieks. Un jūs to arī norādījāt, ka mēs varam tikai paust eh, nožēlu par to, ka Meksikā zemestrīce ir bojā gājuši 200 cilvēki vai dažādos orkānos vai eh, ciklonos eh, Karību reģionā ir bojā gājuši 50 cilvēki. Par to ir jārunā, bet tāpat laikā ir jārunā par 3500 cilvēkiem, tā skaitā 500 bērniem, kas iet uh, bojā uz ceļiem katru dienu un par 140 tūkstošiem uh, ievainoto. Un uh, jādomā par to, kādas uh, sekas viņi izjūt varbūt visu atlikušo dzīvi, bet kā tas ietekmē arī ģimenes, darba devējs un kādi izdevumi ar to ir saistīti visai sabiedrībai. Tālāk jūs runājāt par ceļu satiksmes drošību dažādās valstīs. Es tikai varu uh, jums piekrīst un uzslavēt ceļu satiksmu drošības situāciju Kanādā un paust nožēlu, kaut arī es zinu, ka Krievijas federācijas valdība ir apņēmības pilna rīkoties. Un gribu atgādināt, ka Maskavā 2010. gadā ir uh, Eh, uzsākta eh, rīcības desmitgadē, bet daudz kas vēl ir Krievijā jādara šai jomā. Tātad gan izglītībā, apmācībā tas arī ir ļoti būtiski. Jaunieši, kas iet eh, skolā un viņi mācās valodas, es cenšos tiešām izteikties īsti bet kad, kad uh, mēs dodamies uz skolām, uh, viņi mācās, viņi cenšas uh, daudz ko iemācīties, un mums ir viņiem jāmāca arī ceļu satiksmes drošība, jāmāca, kā uz, izturēties uz ceļiem, kā rīkoties. Uh, Mums ir jāapmāca arī tie, kuri iegādājas aut, uh, motociklus, velosipēdus, automobīļus par uh, vadītāju apliecībām. Uh, jā, šeit es varu tikai uzteikt uh, jūsu sasniegto, bet, diemžēl, 80% satiksmes negadījumu notiek uh, tre, attīstības valstīs, kur uh, vadītāja apliecību var nopirkt. Tur nav nekādas apmācības šai jomā. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, uh, lai Eiropas komisija veic uh, lobēšanas pasākums, lai komisija iestājas par to, lai uh, Eh, nu, autovadītāja apliecību varētu iegūt tikai tie, kas tiešām ir to nopelnījuši. Tālāk privātie uzņēmumi, eh, dažādi automobiļu klubi. Jā, es piekrītu jūs teiktajām par to lomu, par eh, atbalsta sniegšanu satiksmes dalībniekiem, un es cenšos iedibināt šo uh, līdzdalību, veicināt to, lai eh, šis darbs notiktu ikdienas eh, jau eh, šo, nu, šī procesa sākums ir tāds uh, daudzsološu, un es pateicos par iespēju runāt par šiem jautājumiem. Tas liecina par to, ka ar viena uh, lielāka ieinteresētība ir ceļu satiksmes drošības jautājumos. Pagājuši nedēļ piedalījos Dēlī Pasaules ekonomikas fórumā, un pirmo reizi tā ietvaros notika arī debats par ceļu satiksmes drošību. Šo pēcpusdienu būšu uh, Vašingtonā, kur Pasaules banka prezentēs pētījums par uh, ceļu satiksmes drošību. Tātad ar vienu pieaug interese par uh, ceļu satiksmes drošības problemātiku. Un, uh, protams, mēs varam tikai uh, atzinīgi vērtē dažās tehnoloģisku attīstību uh, automobīļu jomā e-call, autom, autonomija, transporta līdzekļi, kuri attīstās uh, attīstītajās valstīs, bet attīstības valstis atpaliek par 50 gadiem no šīm attīstītajām valstīm, un tādēļ mēs nevaram domāt, ka uh, Uh, mēs sasniegsim rezultātus tikai pateicoties autonomiem automobiļiem, jo tos jau varēs izmantot tikai privileģētas personas. Tagad uh, atbildi ērtuga kungam. Jā, ir ta, tiesa, ka Eiropas uh, Savienības dalību valstis ir uh, uh sasniegušas uh, milzīgu progresu, piemēram, Francijā kopš 70. gadu beigām uz, boja, uz ceļa bojā gājušo skaits ir samazinājies pieckārt un automobiļu skaits tajā pašā laikā pieaudzis trīskārt. Bet uh, tā tad. Uh, 40 gadu laikā sasniegts ir ļoti daudz, uh, jaunās tehnoloģijas. Mēs jau par to runājām, automātiskās bremzēšanas sistēmas, stabilitāte, elektroniskā kontrolē, šādas uh, iezīmes ir obligātas jauniem automobiļiem Eiropā, bet mums būtu vairāk jāpopularizē šo jauno tehnoloģiju uh, Uh, dotās priekšrocības uh, un, teiksim, automobīļu importētājiem vai tirgotājiem būtu labāk jāinformē savi klienti par uh, to, kādas visādas iespējas ir jaunājiem automobīļu un motociklu modeļiem. Zīles kungs par situāciju Eiropā Jā, šī situācija tiešām ir ļoti uh, attīstījusies, ir sasniegts liels progress, mēs varam uzslavēt Eiropas Savienību un dalību valsts par visiem šiem sasniegumiem, uh, bet, kā es norādīju, ir labākie skolnieki un netik labie skolnieki Eiropas Savienībā, un šiem netik labiem skolniekiem būtu uh, vairāk jāpievērš uzmanība ceļu satiksmes drošībai, mobilitātes attīstībai Eiropā. Jā, šī attīstība ir strauja. Mēs eh, domājam arī par elektromobīļiem, pirms mēs domājam par automo, autonomām automašīnām. Tātad elektromobīļi ir svarīgi pilsētās, domā, attiecībā uz autonomiju un uzlādēšanas iespējām. Un, uh, Eh, šobrīd ir arī citi automobīļu izmantošanas veidi, kopīgi izmantoti automobīļi un citi risinājumi. Par infrastruktūru es zinu, ka ir daudzi projekti, kas tiek jau īstenoti, tie būtu jāatbalsta, jārosina, ja jūs jautājat par trim galveniem pasākumiem. Es atvainojos Zīles kungs uz šo jautājumu par šiem trim galveniem pasākumiem ceļu satiksmes drošības jomā, to mēs atliksim uz vēlāku laiku. Tagad vārds Teličkas kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Toda kungs. Esmu pārliecināts, ka jūs. Uh, esat garlaikots, kā vienmēr uh, cilvēki tiešām arī nu, uh, vēlas jūs uh, īpaši arī godīgi ņemot vērā sasniegto sportā, bet arī es to vēlos tomēr atkārtot. Tad, nu, mūsu darbs, likumdošanas, nelikumdošanas, mums nemaz nav tik daudz iespēju konfrontēt mūsu viedokli ar tādu cilvēku kā jūs, kam ir tāda pieredze un zināšanas. Ļoti daudz jautājumu jau ir uzdot, un tad jūs runāsiet par šiem trim pasākumiem, par to arī gribēju jautāt konkrēti, Eiropas Savienības līmenī, kas mums būtu jādara tiesību aktu vai nelikumdošanas uh, aktu jomā. Varbūt jūs tiešām minējāt uh, trīs galvenos jautājumus, uz kuriem vajadzētu koncentrēties, un mēs to tiešām novērtētu. Tad arī jūs minējāt augstā līmeņa ceļu satiksmes drošības pāneli. Ir ļoti labi, ka tagad mums ir iespēja par šo runāt ar jums. Es gribētu tomēr lai nākotnē mums nebūtu tikai viena ik pareizē kāda iespēja interaktēt. Varbūt mēs biežāk varam ar šo augsto paneli arī sadarboties, jo tas noteikti mums būtu liels ieguvums. No šiem trim maģiskajiem pasākumiem, ko jūs varētu minēt, jūs noteikti minēsiet varbūt arī vispārīgās ar satiksmes drošības direktīvas pārskats, jo šis ir galvenais instruments, kāds mums ir. Un visbeidzot, jūs runājat arī par infrastruktūru. Uh, Jā, šodien mēs koncentrējamies Eiropas līmenī vairāk uz vīdei draudzīgām automašīnām un arī uz dzelzceļa transportu. Tas viss ir pareizi, taču man izskatās, ka dažkārt aizmirstam uh, drošības dimensiju, un tas ir ļoti aktuāli uz ceļiem, īpaši valstīs, kur infrastruktūra nav pietiekama attīstīta. Nevienmēr runa ir par autoceļiem, bet arī par uh, uh, lielo ceļu satiksmi, kāda ir uh, novērojama pilsētās. Un visbeidzot, Ņemot vērā to, ka jums ir milzīga šī kampaņa, tas ir svarīgi, bet nu kampaņa ir viena lieta un regulatīvie pasākumi ir uh, nākamais solis. Tad, nu, kas, kam būtu lielāka ietekme? Infrastruktūrai, tehnoloģijām? Uh, vai kam citam, kā uh, jūs to prioritizētu, kas uh, spēlē šeit vislielāko lomu, kam ir lielākā ietekme ceļu satiksmes drošība. Paldies, tagad Kilenens kundze. Paldies, priekšsētājs kundze, paldies, Tod kungs. Kā ir mainījušās attieksmes, ņemot vērā arī situāciju divus gadus atpakaļ. Uh, tas ir aktuālākais jautājums. Ko mēs varam darīt vairāk darbā ar jaunajiem cilvēkiem, arī ar bērniem un arī ar vecāku gadagājumu cilvēkiem? Ir uh, šīs uh, vidusvecuma posms, ir vecāki cilvēki, un dažādām uh, vecuma grupām ir nepieciešamas dažādas lietas tad arī šīs televīzijas kampaņas, mēdīju kampaņas, kas tiek izmantotas dalību valstīs, ir nesošas rezultātus, ir bijušas labas, varbūt mēs varbūt vairāk varētu izvērst uh, skolu kampaņas sadarbību ar mēdījiem, televīziju dalību valstīs. Šī ir startautiskā meiteņu diena, un gribētu teikt Vande Kampa kungam, nu dzimuma. Uh, veselību nevajadzētu pretnostatīt uh, ceļu satiksmes drošību, jo šie abi ir divi svarīgi jautājumi. Bet nu, tas ir tādēļ, ka šodien ir starptautiskā meiteņu diena. Merci, Madame Kilenen. Paldies, Kilenens kundze. Tagad Krāmerkungs. Paldies priekšsēdētāji, liels eh, paldies tad kungam par jūsu runu. Eh, daudz mēs runājām par satiksmes drošību, bet kad ir jāīsteno kaut kas uz eh, vietas, tad, tad tiek darīts maskās, piemēram, Bris Briselē ir uh, vienvirziena ielas, kur var pretējā virzienā braukt uh, velosipēdi, bet kad mēs beidzot to noteiksim Eiropas līmenī, lai autovadītāji zinātu, ar ko viņi var rēķināties tālāk. Uh, auto, uh, mēs uh, zinām, ka ja Uh, auto vadītāji brauktu lēnāk, tad arī uh, vairāk aizsargāti būtu vai uh, satiksmes dalībnieki. Ja brauc ar 30 km stundā, tad iespēja, ka ies bojā šis otrs satiksmes dalībnieks ir daudz mazāks nekā 50 km stundā, bet tas jau netiek ievērots un arī sevišķi vakarā naktī vispār satiksmes ātruma ierobežojumi netiek ievēroti. Tālāk. Vācijā un uh, Eh, Francijā eh, tiek eh, izmantoti arvien vairāk šie lielie automobīļi, kas ir smagāk, tie, protams, aizsargā auto vadītāju, nevis citus satiksmes dalībniekus, un iznāk, ka subsīdijas tiek novirzītas nevis pozitīviem, bet negatīviem pasākumiem šai jomā tālāk Uh, jau pir, kad mēs pirms desmit gadiem diskutējām par auto vadītāja tiesībām, tad uh, tika runāts arī par uh, redzes pārbaudēm, medicīniskām pārbaudēm, bet, piemēram, Vācijā tas tika uh, noraidīts. Tagad šies autovadītāja tiesības jāatjauno ik pēc 15 gadiem un būtu labi, ja varētu obligāts redzes pārbaudas un reakcijas pārbaudes uh, tiktu uh, paredzētas. Un es uz, mēs arī diskutējām par ceļu pakotni, par uh, ceļu nodevām, mēs iekļāvām klimatu, uh, troksni, bet mums būtu jāparādz arī uh, negadījumu skaits kā viens no kritērijiem. Tālāk par nesodāmību citās valstīs. Un tas ir nepieļaujami, ka, piemēram, uh, es kā uh, vācietis varu braukt kādā citā valstī un man par to nesoda, ja es pār uh, kāpju noteikums, un Berlīnē, piemēram, diplomāti arī var neko neievērot, un viņus par to nesod. Es domāju, ka uz diplomātiem arī būtu jātiecina ceļu satiksmes drošības prasības. Uh, Eiropā 400 tūkstoši ka, cilvēku katru gadu mirsta uh, slāpekļa oksīda emisiju dēļ un citu uh, gaisa piesārņojumu dēļ. Arī par to mums būtu jādomā bet, diemžēl, par to netiek pārāk pietiekam daudz runāts, un uh, mums viss šie aspekti būtu jāņem vērā. Paldies, Krāmer, kungs, būtu tiešām labi, ja jūs ievērotu paredzēto uzstāšanās laiku, jo arī citi kolēģi vēlas runāt. Lundgren, kungs, vārds jums. Tak för det, och eh, hjärtligt välkommen hit här. här. Es arī, paldies, vēlos sveikt Tota kungu mūsu vidū. Jūs daudzi vēl atceras kā Ferrari komandas vadītāju, jūs esat slavens joprojām. Un man jūs esat pazīstams kā cilvēks, kas 15 gadus ir darbojies komandā, kas uzvarēja pasaules uh, sacīkstēs un uh, pēc tam arī veiksmīgi darbojās, un es 80. gados arī uh, apmeklēju šos pasākumus, bet, nu, jūs jau man noteikti neatceraties. Un jums ir uh, pieredze šai jomā un eh, jūs zināt, kādas aprīkojums ir nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, piemēram, eh, drošības jostas, bet eh, kā varētu arī panākt, lai viss nepieciešamais aprīkojums tiktu uzstādīts automašīnās, kas palielina izredzes cilvēkiem izdzīvot pēc uh, satiksmes negadījuma. Uh, un par pārbaudēm var teikt, ka eh, es esmu vienīgais šīs komitejas deputāts, kurš brauc ar elektroautomobīlu. Daudz, protams, tiek runāts par to, cik labi ir eh, būt iegādāties elektroautomobīļus, bet neviens cits kolēģis tādu gan vēl nav iegādājies. Un es eh, mums pašiem kā politiķiem ir jārāda pozitīvais piemērs un tad uh, mums arī jāsāk braukt ar elektroautomobīļiem, jārāda uh, paraugs citiem. Un es arī uh, dzīvoju laukos, un tik un tā es varu pārvietoties ar elektroautomobīlu. Un tagad man ir jautājums, Toda kungs, kā mēs varam panākt, lai uh, E, automobīļu ražotāji izmantotu sasniegumus no autosporta arī e, savos ražojumos. Paldies! Tagad katram runātājam būs tikai viena minūte, jo mēs tiešām esam ļoti ievērojami pārsnieguši paredzēto laiku. Tagad vārds Korkungam. Jā, vielen dank, lieber Jean Dot. Paldies, man ir liels prieks par to, ka jūs esat pie mums ieradies. Tas mums ir liels gods. Es ar uh, lielu interesi klausījos jūsu teiktajā, un svarīgi ir veikt pasākums reģionālā, nacionālā un uh, Eiropas starptautiskā līmenī. Es vēlos, lai uh, ceļu satiksmes drošība uh, būtu arī paredzēta obligātos automatiskos uh, iezīmēs automašīnām, kā piemēram automatiskā bremzēšana un citi. Un uh, jautājums, kas notiek starptautiskā līmenī. Uh, tāpat ļoti svarīgi būtu satiksmes jomā atbalstīt mūža izglītību, uh, un es gribētu eh, zināt, ko jūs domājat par mobilitāti pilsētās Eiropas Savienībā, kā pilsētas varētu attīties ilgtspējīgi, vai mums vajadzētu attī, atteikties no individuāliem pārvietošanās līdzekļiem. Un es tiešām vēlu eh, jums no, noslēgumā panākumus, eh, lai jūs ievēl vēl trešo reizi šai priekšsēdētājumā. Senders kundze, paldies priekšsēdētājiem. Jūs vēršaties pie eiropiešiem, jūs teicāt, ka jārunā arī ar skolēniem. Bet es vēlētos jums jautāt, kā jūs plānojat šeit sasniegto pārcelt uz citām vietām? Jūs pieminējāt Magriba valstis nu, Kas tad tieši konkrēti notiks attiecībā uz tiem, kas investē, tiem, kas pieņem lēmumus? Ir pilsētas, kur nav transporta līdzekļus, transporta, transporta līdzekļus no ziemeļiem uz dienvidiem. Kā tad ir ar šiem sabiedriskajiem transporta līdzekļiem, viņu drošību un arī par upuriem? Vai uh, upuru ģimenes piedalās kampaņās? Šodien es redzu, mm, ka jaunieši brauc ar skūteriem, visiem ir ķiveres Āfrikā arī, bet jāskatās, kāda veida ķiveres tās ir. Tās jau arī ir dārgas un nevienmēr tās var atļauties. Es tad vēlētos zināt, kā jūs plānojat īpaši vērsties un uzrunāt jauniešus un sievietes. Paldies, tagad demontēras kundze. Paldies par šo prezentāciju. Arī man ir daži jautājumi par ceļiem. Var novērot to, ka investīcijas notiek. Bet kas tad notiks tālāk? Galvenā problēma joprojām ir drošības cena. Nereti Nu, tiek eh, piemērots brīvprātības princips, un cilvēki tad attiecīgi to piemēro. Un salās ir eh, ceļi, eh, kur pārvietojas īres transporta līdzekļi. Vēl arī gribētu pieminēt smagos transporta līdzekļus, uh, un eh, kas pārvietojas tādās kolonnās un virzās viens aiz otra. Un ko par to varētu teikt? Es domāju, ka būtu tiešām vērtīgi eh, tā domāt par visu transporta līdzekļu drošību. Van Dālena kungam vārds. Paldies! Esmu Nīderlandietis, un manā valstī mums vairs neizdodas samazināt uh, uz ceļa bojā gājušo skaitu. Upuru skaits arvien pieaug. Tas saistās ar telefona lietošanu pie stūres, sociālo tīklu lietošanu, arī uh, ir elektriskie transporta līdzekļi, velosipēdi, un tie ļoti ātri brauc. Un, un jūs arī parādījāt šo mazo filmiņu sanāksmes sākuma. Tur m, tiek pieminēti desmit kampaņas pā, punkti. Es biju domājis, ka jūs iestājaties par trīs lielajām rīcības eh, kategorijām, lai cīnītos mm, pret eh, ceļu satiksmes negadījumiem. Bet kas ir tās trīs kategorijas, kas vis, rada visvairāk upuru? Paldies tagad Kašlēnskas kundze. Lielas paldies! Man ļoti žēl, ka Polija tika minēta kā viena no tām valstīm, kurām bojā gājušo skaits uz miljonu iedzīvotāju ir augstāks nekā vidējais rādītājs Eiropas Savienībā. Un tas saistās arī ar to, ka Polija nav ieviesusi tādu regulējumu, kas privileģētu gājējus, gājēju pārējus, un es ceru, ka Nu, valdība to drīzumā mainīs. Mēs visi daudz runājām par upuriem, par cilvēku bojā gājušajiem uz ceļiem, bet vai kāds ir aprēķinājis tās izmaksas, kas rodas, kad cilvēki pēc negadījuma ir paralizēti vai viņiem nepieciešama pastāvīga ģimenes aprūpe? Uh, Es domāju, ka tā ir svarīga tēma gan Polijā, gan arī Eiropā. Un eh, nemaz nevar iedomāties, kā tas ir eh, sliktāk attīstītās valstīs. Vēlētos tad nu jums jautāt, vai ir eh, kādi statistikas dati cilvēkiem, kas ir negadījuma rezultātā kļuvuši par invalīdiem. Es piekrītu, ka tehnoloģija ir tālu attīstījusies, bet tā nekad neaizstās e, cilvēku e, braucēju apmācību, izglītību, un tad šī apmācība ir jānodrošina jau kopš agra vecuma. Un pēdējā lieta - kampaņa ir uh, tiešām lieliska. Tomēr, manuprāt, tā nav tik plaši zinām un uh, tur būtu nepieciešami uzlabojumi. Paldies! Tagad Vander Alonēs Bonfoy kundze. Paldies! Es vēlētos izteikties par divām lietām. Telečs kungs jau to pieminēja par to, kādā stāvoklī ir infrastruktūras. Un uh, tur uh, finansējums ir ārkārtīgi nepieciešams. Un tajā pašā laikā a, prioritāte tiek dota dzelzceļa sliežu transportam, un tagad mums ir pārskatīta eiro viņetes direktīva, svarīgs likumdošanas akts, un tur varētu paredzēt arī to, kā mēs izmantojam ienākumus no eiro viņetes lai atjaunotu ceļu infrastruktūras, un es vēlētos noskaidrot jūsu viedokli par šo tēmu. Otra lieta, par kuru arī vajadzētu domāt ceļu drošības jomā, ir eh, šoferi un sociālais aspekts. Eh, tātad, kā Viņi piedalās ceļu drošības nodrošināšanā ar šiem atpūtas laikiem, lai tie arī tiek izmantoti, piemēroti. Tā tad ir šis sociālais aspekts plus um, ceļu infrastruktūras finansēšana. Paldies! Vandelonas kundze tagad uh, Bilbao kundze, bet viņa ir pametusi zāli, tad nu Golniša kungs. Paldies priekšsēdētāji Tēda kungs. Es Eh, domāju, ka varēšu jautāt par jūsu pieredzi, kas ir ļoti plaša, un kāda ir jūsu eh, skatījums attiecībā uz šiem automobīļiem, kur ir visa daudzsološākās inovācijas. Es bērnībā uh, Nu, es arī viens no vecākajiem eh, deputātiem, es eh, nebija SOS signāla, ne ABS, eh, šīs bremzēšanas sistēmas nav automātiskā bremzēšana, ne gaisa spilveni, un sadursmes bija ar katastrofālām sekām šodien. Tas ir mainījies, mašīnas ir aprīkotas, ir jauns aprīkojums, ir brīdinājumi par to, kad um, līnijas tiek pārkāptas um, un arī kā, kad uh, šoferis uh, piemieg. Kādas jūsu mm, ieskatā ir uh, šīs lielākās inovācijas, kas tuvākajā nākotnē varētu palielināt ceļu drošību vismaz automašīnu vadīšanas jomā? Paldies! Lielas paldies par šo pēdējo jautājumu, tad kungs. Daudz jautājumu. Ja jums neizdosies atbildēt uz visiem jautājumiem, varēsiet to darīt arī rakstiski ar e-pastarpniecību. Ja tomēr jāsacina, ka daudz jautājumu attiecās uz infrastruktūru, daudz jautājumu attiecās arī uz regulējumu, vai šajā jomā vajadzētu būt prasīgākiem. Tika runāts par ātruma ierobežojumiem, ka to vajadzētu samazināt, vai tur arī vajadzētu kādu regulējumu. Tāpat bija runa par jaunu finanšu svīru uh, Eh, piemēram, eiro viņietes eh, ziņā, ka to varētu izmantot, lai finansētu infrastruktūras. Tad personīgāks eh, jautājums no, mana, mm, no manas puses, kā jūs saskatāt šo mobilitāti, kas izpaužas pilsētās? Tad nu ļaušu jums jau sākt atbildēt uz jautājumiem, bet jūsu rīcībā tikai desmit minūtes zinu, nebūs viegli. Labi, es tad piedāvātu Tā kā es centīšos atbildēt pēc iespējas uz visiem jautājumiem, daži pārklājās pie tam un pēc tam. Pēc tam turpmākajās dienās nosūtīšu rakstiskas atbildes, lai tās būtu precīzākas un uh, arī paliktu kaut kas taustāms pēc eh, manas viesošanās šeit. Runājot par augsta līmeņa paneli, manīju, ka tās ieinteresēja deputātus Miņāra kungs 77. Eh, vietā viņš atrodas. Jā, nu, viņš izplatīs tādu nelielu brošūru, tur viss skaidri izklāstīts, un eh, tad varēsit arī tad varēsim arī rēģēt uz kādiem jūsu jautājumiem, kas varētu rāksties. Bija jautājumi arī par galvenajiem pasākumiem. Un fascinējoši ceļdrošības jomā ir tas, ka pretēji citām problēmām kā malārija, tuberkulūze, izkaisītā skleroze, kur ir progress sasniegts, bet mēs vēl nezinām, kā cīnīties, kā izskaust šīs problēmas. Ceļa nozarē mēs zinām, ka runa ir par apmācību, likumu piemērošanu, par, runa ir par transporta līdzekļu drošību, par ceļu kvalitāti un arī glābšanu pēc negadījuma. Par apmācību mēs daudz runājām, diemžēl daudzās valstīs tā nepastāv. Mēs varam tikai eh, mudināt visas Eiropas valstis ar vienu uzlabot šo apmācības elementu. Par eh, regulējuma piemērošanu tas ir jāpastiprina, ja mēs vēlamies samazināt upuru skaitu uz ceļiem Eiropā. Un tas ir mērķis, kas ir sasniedzams. Jāparūpēs par to, lai likumu piemērošana tiktu pastiprināta eh, stingrāk. Par pašiem transportlīdzekļiem reti man jautā. Uh, Eh, kas ir jaunie mērķi? Mm, eh, ir jau vairāki parametri, kas eh, darbojas, kas pastāv transporta līdzekļos Eiropā. Par to mēs varam būt tikai gandarīti. Mm, par to vajadzētu vairāk runāt, vairāk jaunieši, mm, transporta līdzekļu īpašnieki, kur, vai tās būtu mašīnas vai transporta līdzekļus diviem riteņiem, uh, Un tur ir ļoti liels progress uz priekšu panākts. Ir obligāta elektroniskās stabilitātes kontrole, un par to pietiekami netiek runāts, lai pastāstītu par to, cik pozitīva tā ir. Un, diemžēl visas attīstības valstis saņem mašīnas, kas attīstīt, tā saucamais attīstīties valstīs nav atļauts, un tur var būt katastrofāls sekas. Par infrastruktūru arī daudz runājām. Tur ir pastāvīgs infrastruktūras izlabošanas darbs, arī infrastruktūru eh, pielāgošanas darbs jaunajām tehnoloģijām. Tagad ir elektroniskas iekārtas, kas ļauj mašīnai saglabāt savu eh, trajektoriju, bet infrastruktūrām arī vajadzētu nodrošināt to, ka mašīnas izmanto, eksploatē, optimizē Mm, šī tehnoloģiju sniegtās iespējas. Vēl par glābšanas eh, kvalitāti Eiropā un arī ražotāju, valdību, autoklubu darbu. Mm, tur arī panākumi labi sasniegti. 112. punkts ir ļoti, šis 112 eh, telefons ir ļoti svarīgs. Medicīnas pakalpojumu kvalitāte ir absolūti izšķiroša, lai ierobežotu negadījumu sekas. Diemžēl visās attīstības valstīs nav iespējas izmantot šīs priekšrocības, kādas mums ir. Mēs esam aizsākuši kampaņu, tām ir jābūt pēc iespējas vairākam, drīz būs vēl viena cita Remembrance Day. 19. Uh, novembrī ir atceres diena ceļu upuriem. Uh, tas tā ir iespēja, lai mēs visi uh, par to padomātu, apvienotos, paredzēti gājieni pilsētās, galvaspilsētās, jābūt lielākai redzamībai šai atceres dienai, un lai tas ir kā tāds atgādinājums uh, par ceļu upuriem. Tā nu ir tāda lieta, ko mēs visi kopīgi varam darīt. Vēl tika runāts par ce... Mm, veloceliņiem. Tur arī ir mm, pēc iespējas vairāk jāstimulē š... to izvēle un arī šīs kontroles lai parūpētos par to, ka ātrums tiek ievērots. Ir uh, elektroniskie velosipēdi, uh, viņi ir modernāki, viņi ātrāk brauc. Es pats personīgi atbalstītu uh, to, ka obligāti jānēsā ķivere arī velobraucējiem, kaut arī dažās valstīs tas nav obligāti, tam vajadzētu būt obligātam pienākumam, īpaši jauniešiem, jo kritiens no velosipēda notiek ar eh, tagad eh, ar divkārt lielāku ap, ātrumu nekā desmit gadus atpakaļ. Tātad eh, galvaskaus mm, triecas pret uh, asfaltu ar krietni lielāku ātrumu, du, dubultu ātrumu un sekas ir krietni katastrofālākas. Te tika runāts par tiesībām, vadītāju tiesībām, uh, vien, nu, situācija valstīs nav vienāda, arī attīstības valstīs tā ir cita. Pilnībām nepiekritīšu tiem, kas eh, minēja to, ka nav šo desmit zelta likumu, tie ir, un Benžamins Menārs jums eh, izdos šos, eh, šo brošūru ar šiem zelta likumiem, bet eh, šī vīzija ir, kas ir izšķiroša. Planētā ir viens miljārds eh, cilvēku, kuriem nav labas eh, redzes, bet kas piedalās ceļu satiksmē un kuriem nereti nemaz nav iespējas mm, dabūt brilles. Un tagad ir arī kampaņas par to, lai par diviem, trīs eiro būtu iespējams uh, iegādāties brilles ceļu satiksmes dalībniekiem. Tad par eh, to, ka notiek eh, satiksme un eh, cilvēki pārvietojas arī svešās zemēs, nu ir jārespektē, ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi arī citās valstīs. Un, nu, ne tikai Eiropas Savienībā, arī starptautiskā līmenī tas būtu jādara. Lundskrenkungs man uh, atsauca atmiņā uh, labas uh, lietas manā um, profesionālajā karjerā, tās gājumā. Un te darbojas dažādās jomās, arī auto sacīkstēs, Mm, tā es nonācu tādu katastrofālu situāciju priekšā, kas bija saistīts tieši ar šiem negadījumiem. Es domāju, ka tas mani būtiski ietekmēja un arī man radīja vēlmi šo tēmu stādīt kā vienu no uh, Eh, manām svarīgajām tēmām, par kurām cīnīties, un es ceru, ka šī mana cīņa būs eh, auglīga, lai samazinātu mm, cietušo skaitu uz ceļiem. Un arī jārunā ar valdībām. Valdības zina, kāda ir situācija, bet eh, valdības Āfrikā, tuvajos austrumos, Āzijā, Latīņa Amerikā nezina to, kādas ir šīs sekas tam, kas notiek uz ceļiem, un ir jābūt šai starptautiskai pieejai, jāizmanto Eiropas pieredze. Elektriskās mašīnas tās ir jātīsta, bet mēs zinām arī, kādi ir ierobežojumi. Ir uh, ūdeņraža mm, šīs uh, automašīnas, 600-800 km autonomija ar 3-4 minūšu uzlādes ilgumu. Tātad tās ir šīs jaunās tehnoloģijas, kas parādās. Es domāju, ka šodien vajadzētu mm, teikt, ka jaunās tehnoloģijas ir tikai elektriskās, ir arī hibrīda automašīnas, kuras var izmantot ar visai ievērojumiem sasniegumiem, Un uh, parādīsies arī šīs ūdeņa raža automašīnas. Automobīļu industrijai būtu jābūt vairāk iesaistītai, to mēs arī darām, izmantojot augstu līmeņu paneli. Ir arī citas struktūras, Aeron Cup, kas arī ir ļoti mm, iesaistīta, lai autoražotāji saprastu savu atbildību. Tāpat ir eh, jācīnās par to, lai eh, ražotāji, kas pārdod mašīnas, mm, kas izskatās eh, tādas pašas, bet beigās ir ar citām, citu sniegumu, piemēram, Fordu jūs nopērkat Beļģijā, bet mašīna, ko jūs iegādājaties Beļģijā, atšķirsies no tās mašīnas, kuras, kur jūs pirksiet Pēru, Bolīvijā vai Nigērijā. Uh, Un tas tad, nu, ir absolūti nepieņemami. Visiem jānodrošina pieeja tāda paša veida um, mašīnām. Un ANO mēs uh, strādājam kopā ar autoražotājiem, lai būtu uh, šie minimālie standarti, kurus uh, pieņemtu ražotāji. Mēs runājam arī par uh, Uh, satiksme pilsētās, ir zināms, ka tā ir problēma ar uh, šīm metropolēm un uh, Un lielie uzņēmumi arī iesaistītos um, šīs problēmas risināšanā, kas tikai palielinās. Jā, nu, tika runāts, ka ir um, jāpārceļ šie veiksmīgie rezultāti no Eiropas arī uz citām pasaules daļām. Tā ir arī daļa no jūsu misijas, tas, ko jūs darāt. Tālāk visas šīs attīstības valstis Sanders kundze uzdeva jautājumu par to, mašīnas ir pārāk vecas, ķīveres nav atbilstīgas, un beigu beigās tā ir tā kā um, Eiropas vai Japānas uh, at, šīs uh, mašīnas, kas vairs netiek izmantotas, un cilvēki vairs negrib šīs mašīnas, uh, atsakās no tām un tad tās dodas tālāk, nu, par ķiverēm, tā kā nav labs sabiedriskais transports, tad uh, beigu beigās Cilvēki izmanto 30-50 mm, gadīgus eh, motociklus ar 3-4 eh, cilvēkiem, kas vienlaikus uz tā pārvietojas. Varbūt kādam veiksminiekam ir ķīvere, kas nav atbilstīga drošības standartiem. Mm, un tad nu jāparūpēs par to, lai policija kontrolē eh, šo ķiveres lietošanu. Diemžēl mm, visās attīstības valstīs ir korupcijas problēma, tad nu likuma piemērošana ar to ir ļoti sarežģīta, un mēs strādājam reģionos, lai izveidotu ceļdrošības observatorijas. Oazevī ir um, Latīņa Amerikā, Buenos Airesā, šāda observatorija arī Āfrikā mēs plānojam tādu izveidot, šobrīd strādājam pie observatorijas izveidi Āzijā. Tātad uh, Mm, tas viss tiks darīts ar šo observatoriju starpniecību. Priekšsādātāji vēl dažu vārdi varbūt, lai jūs noslēgtu savu uzstāšanos, jo nu palikuši dažas minūtes. Jā, nu tas tādas <laughs> mocības beigās, tāds pārbaudījums. Nē, nē, nu jūs īstenībā beigās tikai eh, liksiet eh, jūs eh, vēlreiz uzaicināti šeit, lai vēl padziļinātu tematus. Bet kāds ir šis vēstījums, kur jūs vēlties nosūtīt šeit, Eiropas Savienībā un arī Eiropas parlamentā par ceļu drošības tēmu? Lūdzu, noformulējiet šo, šo vēstījumu, bija trīs prioritātes arī. Mums vajadzētu reizēm dot tādu grūdienu, jo, lai um, lietas mainītos, arī mums pašiem ir jābūt šiem uh, Mm, um, starptautisko notikumu um, tālāk nesējiem, kas to pārceļ arī šeit. Paldies par iespēju to paust. Viena lieta, ko mēs nepieminējām, kas ir ļoti svarīga, ir datu kvalitāte. Šobrīd globāli raugoties Eiropā ir ļoti labi statistiskie dati pieejami. Attīstības valstīs tā nav. Es pieminu vienu piemēru, kad es e, tiku pa, Pāvelu kungu Nigērijā un biju pārsteigts, ka 36 tūkstoši e, nāvis gadījumu viņa valstī saskaņā ar Pasaules e, veselības organizāciju. Viņš teica, nē, seši mm, tūkstoši, bet eh, nu, tas nav iespējams, ja ir 36 miljoni iedzīvotāji. Uh, Ir jābūt precīziem datiem. Ja tiek runāts par vairākām miljonu nāvis gadījumiem pasaulē, tad nav īsti drošības, ka tas atbilst patiesībai. Jo šie skaitļi, ko dalība valstis sniedz, nu tad 650 tūkstoši nāvis gadījumu būtu. Tā tad būtu šis mērķis uz pus samazināt upuru skaitu būtu sasniegts. Bet nu, tiešām jāparūpēs par to, lai dati būtu ļoti precīzi. Tos iegūt nevienmēr viegli. Un, pateicoties observatorijām, ir iespēja pie tā strādāt. Un tad vēl eh, ceļu drošība ir daļa no mūsu ikdienas būtiskajiem pienākumiem, no kuriem nevar atteikties. Mēs redzējām, ka visās attīstības valstīs mm, šis skaitļi, statistika mm, ir mainījusies, ja tik līdz ir kaut kāds mm, atslābums, tad uzreiz mm, šie negadījumi skaidri pieaug un e, ir tiešām jāpieturas pie ceļu drošības kā prioritāra jautājuma. Ir e, ļoti svarīgi pastiprināt pārbaudas. Ja to nav pietiekami, tad e, labie nodomi nedarbosies. Uh, Tomēr, kad valstīm ir eh, budžeti ierobežojumi, arī policijā nestrādā pietiekam daudz cilvēku, tad daļa no kārtības sargiem, kas uh, nodrošināja ceļu drošību, nu, viņi tagad nerad tiek nodarbināti citos pasākumos, un tad nu, tiešām jāparūpējas par to, lai ir šīs pārbaudas kontrolas, kas notiek. Un atgādināšu, ka šī, mm, šie uzstādījumi mums ir un vienkārši jāprūpējas par to, lai eh, ik viens pilsonis tos ievērotu. Un tas attiec arī uz eh, kājām gājējiem. Visās attīstības valstīs 40% no upuriem ir gājēji, bet viņi paši arī var eh, radīt upurus ierēbis gājējs eh, ir bīstams, un tad, nu, ir jāapzinās sava loma uz ceļiem. Un tas tad, nu, bija viss, ko varēja atbildēt man paredzētajā laikā, ko tāpat pārsniedzu, bet eh, būšu jūsu rīcībā, lai turpinātu šīs aizraujošās diskusijas. Lielas paldies, Toda kungs, par eh, šīm ziņām par ceļu drošību. Ļoti rūpīgi sakosim jūsu darbam un arī sastrādāsimies ar jums, kā no īpašiem sūtnim rītdien balsosim par Kora kunga ziņojumu, kas tieši attiecas uz šo prioritāti ceļu drošību. Lielas paldies, Toda kungs, un uz drīzu tikšanos! Paldies! Pardon, les personnes qui veulent un, une brošūru de high level panel. Euh, ja kāds vēlas augsta līmeņa grupas brošūru saņemt, lūdzu paceliet rokas. Un 3500 dzīves arī šo materiālu. Priekšsēdētājs saka, ka visi saņem šos dokumentus. Eh, monsieur,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 Alors, euh, chers amis, je vais profiter de l'absence de la... Godātie kolēģi, izmantošu to um, brīdi, kad priekšsēdētājs nav zālē, lai um, atgrieztos pie debatēm, pievērsīsimies nākamam ziņojumam par nākamo daudzgadu finanšu schēmu um, un sagatavošanās darbiem. Mūsu komiteja sagatavo atzinumu budžeta komiteja par šo jautājumu, došu vārdu referentam arī neskū, bet viņa nav zālē, un, ja es pareizi saprotu, tad viņu aizstās Vande Kampa kungs. Paldies priekšstādātāji. Mans kolēģis Marinesku eh, nepiedalās šī rīta sēdē, un tādēļ viņš mani lūdza eh, sniegt pārskatu par situāciju attiecībā uz atzinumu, ko viņš gatavo mūsu komitejas vārdā. Un šeit ir runa par uh, Connecting uh, Europe Facility. nu, par daudzgad finanšu schēmu un va, par šo darbu, vai mēs pabeigsim to tagad vai nākamais sasaukums un arī Brexits šai visā kontekstā. Arī Nesko kungs necenšas izteikt nekādas spekulācijas, bet viņš cenšas aizstāvēt mūsu komitejas intereses. Pirmais punkts - kohēzijas fondi, kuri bieži vien tiek izmantoti, lai sniegtu atbalstu sekundāriem un terciāriem tīkliem dalību valstīs. Otrs punkts - omnibus regula par labāku koordināciju starp dažādiem finansējuma instrumentiem mēs runājam par jaukta veida finansējumu, blendingu, tā saucamā par sadarbību ar uh, nozarēm, tālāk uh, uh, to, kā saskaņot aizdevumus un subsīdijas, kā uzlabot finansējumu primāram tīklam, kas nodrošinot veiksmīgu tā darbību. Referents tātad arī pieprasa finansējumu Connecting Europe Facility. Tas ir mūsu kaujas zirdziņš nodrošināt CEF finansējumu, tas ir labs instruments, un mēs pateicoties tam esam varējuši īstenot liela mēroga projektus. Un es domāju, ka tas varētu būt viens no lielākajiem blokiem attiecībā uz kohēzijas finansējumu izmantošanu. Un mm, arī Nesku kungs punktos no 6 līdz 10 prasa ņemt vērā dažādu nozaru interesēm, TS, Cezara pētījumu projektu, Galileo, Egnos bet viņš arī piemina jūras eh, transportu un turismu. Jo mēs zinām, ka turisms mm, nodrošina eh, ekonomiskās attīstības iespējas Eiropai, un tas jāņem vērā strādājot pie dažādiem transporta veidiem un arī princips izmantojiet finansējumu vai zaudējiet to, tad šim finansējumam vajadzētu nonākt atpakaļ transporta nozars budžetā. Bet padome tam varbūt arī nepiekritīs. Mēs esam gatavi uzklausīt dzirdēt uh, kolēģu viedokļus, un es visu to tālāk uh, nodošu Marinesku kungam. Tagad vārds Kaputo kungam, sociāldemokrāta grupas vārdā. Grazie. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos apsveikt referentu, uzskatu, ka nākamajā daudzgada finanšu schēmā ir ļoti svarīgi nosūtīt spēcīgu signālu, nosūtīto komisijai gan par struktūra fondu izmantošanu, gan arī par uh, mm, koheizijas fondam paredzētajiem līdzekļiem. Mēs mēģinām mazināt esošo infrastruktūru trūkums un atšķirības starp reģioniem, īstenojot NT tīklu, izveidojot šos savienotos koridors. Un te ir nepieciešams liels atbalsts, gan politisks atbalsts, gan arī ļoti skaidri jānoformulē mērķi Eiropas līmenī. Šie mērķi, kas sasauktos ar uh, Eiropas Savienības programmas prioritātēm, bet ir arī ļoti steidzami un svarīgi pārvarēt šķēršļus, kas tiek radīti nacionālajā un lokālajā līmenī Eiropas projektu apsaimniekošanā. Bieži vien šie projekti, kas var radīt nodarbinātību un pievienoto vērtību, ir arī jāveicina sinerģija ar privāto nozāri un jāaizsargā arī finansējums tiem celtniecības darbiem, kas jau sniedz milzīgu potenciālu piemēram, vienotās dzelzceļa telpa, lai sasniegtu Eiropas Savienības stratēģiskos mērķus, šī interoperabilitāte, ilgspējīga attīstība. Uh, Tātad uh, mums ir nepieciešams ne tikai finansējums, mums ir nepieciešama arī harmoniska attīstības politika visā Eiropas Savienībā. Un galvenokārt jābalstās uz nodarbinātības politiku. TNT un Connecting Europe Facility ir neapšaubām pievienotās vērtības. Tāpat kā īstā arī integrētās jūras politikas īstenošana un Eiropas vienotās debesis. Uh, Nu, tad, nu, tagad visi šie projekti ir jāīsteno sadarbojoties ar industriju un tirgu. Uzskatu, ka tieši arī tas ir jāņem vērā, izstrādājot nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Lielas paldies! Merci, monsieur Caputo. Paldies, Kaputo kungs, un tagad Zēles kungam vārds lūdzu. Paldies, Dominika! Es arī vēlētos norādīt uh, dažas lietas uz uh, daudzgad finanšu schēmas nākotni. Connecting Europe Facility ir noteikti jāturpina, instruments ir svarīgs. Jāceras arī, ka varbūt tas jā, ir īstenots politiskā līmenī Eh, transporta eh, dienestē komisijā un arī šeit mums, eh, transporta komitejā parlamentā, ir jācīnās par to, lai CEF turpinātos. Tālāk finanšu instrumenti FC nevar aizstāt grantu sistēmu, šo finanšu subsīdiju sistēmu transporta nozarē arī Tallinā, Igaunijā m, mm, tika apspriests transporta jautājums. Ļoti daudz arī dzelceļnieki var norādīt uz to, ka FC intereses dzelceļu nozarē ir gandrīz nulle. Uh, jo tur ir ļoti maz uh, uh, peļņas, un līdz ar to tad mēs arī Eiropas Savienībā dzels, uh, citus nozares uh, vainam, jo atbalstam dzelzceļu nozari. Par divātās nozares uh, projektu sauz, uh, sauszemes transportā ir ļoti daudz rietē pērnāk, lai ar projektiem, jo tur ir lielāka peļņa, bet mums politiķiem ir jācīnās par šiem jautājumiem ir arī transporta politikā. Nākamajā DSF ir jānošķir vairāk joms un līnijas. Ir projekti, kas ir uh, liederīgāk vairāk FC tipa mm, projektiem. Tur ir jāparedz uh, finanšu atbalsts, bet tad nevajag paredzēt grantus uh, sauszemes transportā. Nu tā to var darīt šī blending sistēma. Jā, mēs to varam turpināt. Un šo, mm, sistēmu mēs varam uzlabot, bet dažos projektos mēs šo eh, finansiālo atbalstu grāmatus nevaram aizstāt. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Visbeidzot par kohēzijas politiku. Un DSF nākamajiem septiņiem gadiem, sākot ar 20. gadu, te mums ir jāskatās, kāda ir skaitļi. Mēs redzam, ka ir milzīga atšķirība starp sociālo attīstības jomu dažādās valstīs un pat reģionos. Vienā valstīs iespējams, ka šīs atšķirības palielinās nekā tas bija 70 gadus atpakaļ. Līdz ar to te arī ir jāparedz milzīga uzmanība un līdzekļi nākamajai DSF, lai to mazinātu. Liels paldies! Atgādinu, ka ņemot vērā, esam, ka ņemot vērā to, ka esam iekavējuši, lūdzu aicinu izteikties um, lakoniski. Te Lička kungs tagad lūdzu, pavisam īsi. Paldies priekšsēdētājiem! Kā es saprotu, tad referenta galvenā ideja ir uh, izcelt to, ka ir nepieciešams finansējums kohēzijas politikai, DSF jāparedz adekvāts finansējums arī TNT koridoriem, uh, grantiem jāstieprina arī ar makro reģionu pārvaldība, arī tad. Uh, Galileo un uh, arī turismam ir īpaša nodaļa uh, jāparedz arī DSF paredzamība elastība un tā tālāk tā joprojām. Manuprāt, galvenais ir politisks punkts. Arī kādu kavējumu sarunās un DSF apstiprināšanā, ja kāds kavējums no, nozīmīgi ietekmēs transporta nozari. Transporta nozara ir viena no jūtīgākajām, jo šeit runa ir par strateģiskiem projektiem, par ilgtermiņiem, proje, ilgtermiņu projektiem par ko tādu, kur ja nav saskas, saskanība un paredzamība, finanšu instrumenti, uh, tad tās negatīvi ietekmēs transporta nozari, un es ceru, kā tas arī izskanē šai procesā, izstrādājot šo atzinumā projektu. Marinesko kungs, ko viņš izcēļ šajā atzinumā, nu, mēs daudz maz varam piekrist, bet ir viena lieta, ko viņš īpaši izceļ, ir CEF uzlabojums. Pašlaik tas ir kas tāds, kas, manuprāt, trūkst atzinuma projektām. Tad, ko tieši mēs vēlamies panākt, kā tieši mēs gribam to uzlabot. Un tad arī šīs akcents uz uh, ceļu infrastruktūrām. Neteikšu gluži, ka tas ir pretrunīgi, bet īsti skaidrs tomēr tas nav. Saprotu, ka vēl būs arī priekšlikums pār cefu bet tas noteikti būs viens no maniem aktuālākiem jautājumiem. Nākamais par TNT. Jūs zināt, ka lielā mērā tas ir būtisks jautājums, tam ir strateģisks raksturs. Mēs vēlamies attīstīt šo tīklu. Tādēļ, nu, arī šeit kāds uh, mīs menedžmentam būs milzīga ietekme. Un tad mēs redzēsim, kā TNT attīstās kādu veidu progresu mēs šeit paveicam, jo mēs nevaram vienkārši investēt naudu, neņemot vērā panākto progresu. Es nenorādu nekadā gadījumā, ka tagad mums būtu jāpārskata mūsu pieeja attiecībā uz dažiem koridoriem, bet es nākotnē tomēr gribētu redzēt uh, konkrētāku šo atzīšanu, lai arī komisija un TNT koordinātori šeit komitejā konkrēti arī tad varētu pateikt, kas ir konkrēti paveikts, ne tikai par naudas izlietošanu šeit runā, bet kas ir konkrēti uzcelts pēdējo gadu laikā, cik daudz liels ir bijis šīs operācijas, es te ne, ne, ne, ne nepiekrītu. Uh, Bet es domāju, ka vēl det lielākās detaļās mēs varētu iedziļināties, protams, paturot prātā to, ka tas ir atzinums. Man ir vēl papildus komentāri, bet es saprotu priekšsēdētāji, kā mēs esam iekavējuši. Dažkārt mēs runājam par ilgu. Es atturēšos no citiem komentāriem un to komentēju šānu referents sanāksmē. Jā, paldies, Telīčka kungs. Mēs iekavējāmies, tāda kunga runa bija interesanta, tagad Kilinens kundze. Uh, are... Paldies! Mēs esam par to, lai vairāk finanšu tiktu atvēlēts kohēzijas fondam, salīdzinot ar iepriekšējo DSF jāfinansē projekti, kuru mērķis ir izveidot transporta infrastruktūras, lai veicinātu attīstības sociālo kohēziju visās dalību valstīs. Paldies! Merci, Madame Kilenen. Monsieur Kramer. Kramer, kungs. Ich möchte mich für es vēlos uh, uh pateikties Bāsa Eikhauta vārdā, kurš ir mūsu ēnu referents Marinesko kungam. Mēs atbalstam priekšlikumu un arī uh, labi, kas astajā punktā MTS ir uh, uzsvērts. Uh, bet problēma ir tāda, ka mēs investējam jaunos projektos, bet neieguldam to uzturēšanā pēc tam, un ja netiek veikta saulēcīga apkope, tad uh, var rasties kaitējums, un tas tādēļ ir uh, jāņem vērā tālāk par dzelzceļa elektre, elektrifikāciju. Uh, Uh, kopumā Eiropā tas ir 25% tikai uh, kopš 2007. gada uh, Šveicē ir sasniegts projekts, Eiropā tas ir palicis 52% līmenī. Uh, Tagad mēs runājam par aut elektroautomobīļiem, par autostrāžu elektrifikāciju, bet mums ir jāpabeidz arī šis darbs pie dzelzceļa elektrifikācijas. Tālāk par uh, iztrūkstošajiem uh, savienojumiem, tas ir dzelzceļa jomā ļoti uh, izplatīti, mums ir šie dzelzceļa savienojumi nepieciešami, lai uh, visa Eiropa būtu apvienot ne tikai ar autoceļiem, bet arī dzelzceļa jomā. Un tāpat mums ir eh, jādomā par auto uh, eh, velo ceļiem. Uh, eh, mums ir uh, Eh, jābūt atbilstošām arī, teiksim, velosipēdu nomāšanas iespējām jāpavada. Un eh, tāpat jāmazina eh, sat Eh, ir jāmazina trā, eh, trokšņa līmenis dzelzceļam. Vācija un Šveice jau ir pavirzīsies uz priekšu šai jomā tā vietā, lai būvētu tādas milzīgas sienas, kas eh, pasargā no trokšņā, bet mums ir jādomā par brēnžu sistēmu un citu uzlabojumu veikšanu, lai mazinātu troksni un uh, arī par nodevām uh, attiecībā uz kravu pārvadēm dzelzceļā. Dzelzceļā jomā, lai rosinātu vecā rīto sastāvu nomaiņu, Vācijā šobrīdējā sistēma to neveicina. Paldies! Tagad vārds Rikē kungam. Gribu atgādināt, ka šī ir budžeta diskusija un tā arī uz to jāraugās, nevis uz transporta diskusiju. Tālāk sastā sādaļa. Mm, Jās pirmajās apropriācijās, saistība apropriācijās ir transports un tad te arī aģentūra finanšu palielinājumā ir nepieciešams paredzēt budžeta kompensācijas. Atcerieties, ka CF netika paredzēti finanšu līdzekļi, jo visas, visi šie kredīti nāk no citiem fondiem, kohezijas fonda un no izpildu aģentūras fonda, un ne tikai jāprasa, lai uh, CF uh, tiktu pagarināts, kas jau nav pašsaprotami, bet ka ir jāparedz korekts finansējums, jo te problēma ar finanšu piešķīrumu. Uh, Un tālāk jāatgādina Brexits, tehnoloģiskā revolūcija, vīdes eh, problēmas. Tām ir ļoti liela ietekme uz investīcijas politiku transportā, uh, infrastruktūras, uh, šī konektētie transporta līdzekļi, nefosīlē transporta līdzekļi, tīrāki transporta līdzekļi un tā tālāk tā joprojām. Tad, tad viss, kas ir saistīts arī ar šo konektivitāti Eiropas līmenī. Līdz ar to vienotajā tirgu tad uh, izaicinājumi vides uh, problēmas un tam līdzīgi tam ir ļoti spēcīga ietekme uz budžetu, kas tiks atvēlts transporta nozarei. Liels paldies Rikai kungam! Elmītenbar kungs. Paldies! Paldies, priekšsētājs kundze! Kā Vande Kampa kungs jau sacīja, es nākšu klajā arī ar īsiem komentāriem runa ir par otro un piekto punktu. Šajā atzinuma projektā ir punkti labi, tomēr varbūt vajadzētu drīzāk te runāt par uh, dažādu kohēzijas fondu uh, izmantošanas iespējām. Kohezijas fonds ir labākais piemērs, kā sistemātiski tas tiek izmantots daudzu finanšu schēmā, un tad arī vajadzētu paredzēt, kā izmantot šo kohezijas fondu tālāk, pēc 20. gada. Es nezinu, vai jābūt tik uh, uh, konservatīviem. Drīzāk vajadzētu varbūt raudzīt, kā izmantot reģionālos fondus. Uh, kas saistīts tieši ar šo cēfu. Lai reģionālās attīstības komiteja arī varbūt varētu spriest par nelielām iespējām investīcijām CEF. Un es sagaidu arī šeit komisijas reakciju, jo, nu, te jau runa būs par plašu tīklu. Uh, un ir jāmazina tie trūkstošie posmi, kas pašlaik ir novērojams starp reģioniem. Es ceru, ka komisija te redīs labus risinājumus. Kopā ar reģionu attīstības komiteju parlamentā es uzskatu, ka šī pieeja ir um, jāstiprina. Nielsen kungs. Paldies par uh, budžeta atzinumu. Mums ir jāatrod arī ļoti saprātīgi risinājumi, nevis prasīt jaunus fondus no citurienes. Nu, tad šie inteliģentie risinājumi pēc manas pieredzes nozīmē veidot vertikālās partnerības arī horizontālās partnerības starp privātu un valsts sektoru. Nu, es uzskatu, ka tas tomēr ir jāiz, jāuzsver atzinumā. Ir nepieciešami inteliģentie risinājumi un jārunā par to, cik svarīgas ir šīs partnerības. Atzinums ir labi uzrakstīts par reģionālo, lokālo līmeni un par uh, tieši šo valsts privāto finansējumu īpaši jāuzsver. Demonte kundze. Paldies! Pirmais punkts. Te man būtu precizējums, te ir jāatsaucas ne tikai uz tuvajām valstīm, bet uz visām trešajām valstīm, jo nu tagad ir šī uh, savienojumība ir uh, starptautiska līmeņa, to jau redzam arī CETA. Tālāk ceturtais punkts jāatsaucās arī uz Balkāniem, jo nu sākot ar 15. gadu tentī paplašinās un ir arī tīkls, kas iet tālāk pār esošo es dalību valstu robežām. Nu, tas jāņem vērā arī vēl vairāk tādēļ, ka Berlīnas procesa pēdējās, pēdējā samitā ir izveidot arī īpaša transporta komiteja. Septītais punkts. Te tiek runāts par vienotiem mm, gaisa telpu. Tad, nu, padomē, nevajadzētu bloķēt uh, dosjē. Šeit mēs runājam par bīdže, budžetu, bet arī par citiem aktuāliem jautājumiem. Desmitais punkts runāja par turismu Atcerēsimies, ka 15. gada plenāra sēdē apstiprinājām rezolūciju, kur prasījām konkrētu budžeta līniju turismam. Paldies! Paldies, Demonte kundze! Labdien! Sveicu jūs mūsu komitejā! Un eh, tad, kad dzird, uzklausīsim komisijas viedokli, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies par man doto vārdu, dāmas un kungi. Komisija vēlas apsveikt šo atzinuma projektu, uzskatām, ka kopumā ir līdzsvarot izvēlēta pieeja, nodrošināt, lai nākamajā DSF e būtu adekvāti resursi transporta infrastruktūras attīstībai Eiropā. Mēs šeit, protams, zinām visi ka transporta nozara ir strateģiski svarīga Eiropas Savienības ekonomikā ar īpašu ieteikumu uz nodarbinātību izaugsmu un iekšējo tīrgu. Par šo konkrēto atzinumu, kā jau to norādīja daži Eiropas parlamenta deputāti, mēs, protams, arī atbalstām uh, Um, tātad atsauc uz ETMS, Cezāru, uz ilgtspējību, inovācijām. Mēs tomēr arī gribētu vēl kādus papildus pielāgojumus, piemēram, sestajā punktā vajadzētu atsaukties uz pāreju uz dzelzceļu shift to rail. Tad to vajadzētu palielināt, minēt arī šeit astotais inovācijas, vajadzētu arī. Uh, atsākties uz, uz ūdeņi raža un um, degvielas uh, šo sadarbību tālāk arī runāt par uh, citiem projektiem, kas ir aktuāli vēl šajā jomā. Tālāk par CEF. Te varu piekrīst Tēličkas kungas sacītajam, ka varbūt ir tomēr jāveic vēl kādas korekcijas, īsti nav skaidrs, ko mēs gribam pateikt ar vārdiem upgraded vai further effectiveness. CEF ir bijis ļoti efektīvs, 96% no fondiem jau ir īstērēti, no 100% no koheizijas eh, fonda ir eh, lieli mazi pārobežu projekti, esam noteikuši arī prioritātes inovatīvām atbalstam. Uzskatām, ka CF ir eh, efektīvs nes rezultātus un par uzlabojumu, kā teica Rikē kungs, eh, ir jānodrošina nepieciešamais budžets šai prioritātei, lai to centrāli arī spēcīgi tiktu, um, lai tas tiktu pārvaldīts. Un var piekrīst, jā, kad runā par more effective, par efektīvāku, mēs varam runāt arī par uh, uh, lielākiem un mazākiem pārobežu projektiem un par EDF uh, izmantošanu par šo efektivitāti. Vandekām kungs varētu to arī nodot Marinesko kungam. Mēs gribētu vairāk arī raudzīt, kā ar 5G varētu darboties sinerģijas, runāt par alternatīvo degvielu, arī viedajiem tīkliem, un tad arī Tētelička kungs mēs varētu labāk precizēt, ko nozīmē šis more effective, un jā, tas ir vajadzīgs. Pēdējās divas lietas priekšsēdētājiem atzinumā arī runa par kohēzijas fondu, bet atsauce varētu būt uz apvārsni 2020 20, 20, un arī 9. pētniecības programmu. Te arī jāmeklē iespējamās sinerģijas, jo īpaši, kad runā par inovācijām. Nākamais darba kārtības punkts arī, piemēram, dekarbonizācijā, jūs par to runāsiet. Un noslēgumā komisija var atbalstīt šo atzinumu, uzskatām, ka tas ir liederīgs rīks, lai uh, aktivizētu debātes, esam atvērti ieteikumiem, gatavi sadarboties. Un šai kontekstā tad arī komentārs 15. novembrī Strasbūrā pēcpusdienā, trešdienā, mēs organizēsim konferenci kopā ar jums, priekšsētājs kundze, pār CEF ar Connecting Europe Facility, uzaicinot dažu komiteju, dažādu komiteju pārstāvjus šajā konferencē. Min Vandekamp kungs uh, noslēguma vārdi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi no manas puses. Ir trīs uh, svarīgas lietas Vispirms man, protams, ir jāizstāv kolēģim arī neskulu viedoklis, šis ir atzinums, tas varbūt tikai mm, lapas pusi vai pusotras lapas garš. Bet, nu, kad es klausos visu, ko vēlas šeit iekļaut mani kolēģi, es apzinos, ka gluži visu mēs te nevarēsim iekļaut. Ja nu vienmēr, ja nu vienīgi rakstīsim ļoti mazā drukā zīles kungs, jā, protams. EFSI, ne, var aizstāt šos grantus, subsīdijas. Es eh, devos pats Baltijas valstīm, es zinu, kādas tur ir vajadzības, bet ir jāatrod arī jauni līdzsvari. Piemēram, Parīzes met metro infrastruktūras, kas tiktu finansētas ar metro biļetēm, jā, tas var darboties, taču mēs nevienmēr varam um, visu paredzēt šos grantus. Un tad visbeidzot šis, uh, šī kombinēšana ir jādefinē arī, kāds ir CEF uh, robežas limiti un kur mēs to varam arī uh, piemēroju transporta nozarē. Nu, Marinesko kungam te būs daudz darāmā. Paldies Vandekampa kungam. Mēs turpinām darbu. Grozījuma iesniegšanas termiņš 17. oktobris, pulkstens 16. Voilà. Donc nous passons désormais à la présentation. Par... Tagad Skatīsim ziņojumu par uh, Eiropas uh, transporta dekarbonizāciju. Ana kungs, lūdzu, pievienojieties man šeit. Allez-y. Monsieur Hun, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission. Hāna kungs, sveicu jūs eh, mūsu komitejā. Jūs eh, iepazīstināsit ar savu pētījumu, eh, jūsu rīcībā desmit minūtes, tā lai varētu arī debatēt un apmainīties viedokļiem komitejā. Paldies, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu. Vārds jums! Paldies visiem par to, ka esat ieradušies. Esmu Hons e, un izstrādājam šo ziņojumu kopā ar vides e, pētījumu centru un šajā prezentācijā ir ļoti daudz informācijas, tur ir daudz elementu, kur, pasākumu, kurus esam ieviesuši padziļināti, gan nebūs laika pievērsties visām tēmām Bet vispārīgi runājot, tātad sākumā mm, par transporta siltumnīca mm, gāze emisijām. Tāpat runāsim par mm, samazināšanas mērķiem, par politikām un rekomendācijām, kas tālāk sadalās transporta efektivitātē, emisijās un aviācijā un uh, starptautiskajā jūrniecības jomā. Pēc tam uh, runāšu par to, mm, kā tas saistās ar ilgtermiņa mērķiem un noslēgšu ar vispārīgām rekomendācijām. Šajā slaidā ir redzamas uh, siltumsega gāzes tos emisiju daudzums no transporta. Zaļā līnija mm, parāda visu transportu emisijas, izņemot um, jūras emisijas un uh, lejā ir jūras emisijas. At, nošķīrums ir tāpēc, ka abiem ir atšķirīgi mērķi, kas ir atzīmēti zaļā zilā krāsā. Jūrā, jūras um, emisiju mērķi ir um, zaļ, zilā krāsā un transportam ir zaļām. Tā tad ir mērķi 2030. un 2050. gadam. Šajā schēmā ir redzama emisiju mm, pieauguma līkme eh, līdz finanšu krīzai, un tad ar finanšu krīzi eh, samazinājās pieprasījums un eh, bija arī emisiju kritums. Tad 14. gadā neliels pieaugums atkal redzam mm, šo situācijas pavērsienu pēc krīzes situācijas tagad mm, raudzīsim, kādi ir transporta līdzekļu veidi. E, pasažieru automašīnas sastāda 44% no visām emisijām, tāpat mm, šīs pieci dažādi mm, transporta veidi, kas kopā sastāv 95%, tad ir vēl dažādi citi veidi. Un Te mēs to ņemam vērā arī aktuālajās politikas nostādnēs, un tam ir pamats. Tad jūs redzat, ka katram e, veidam mm, šīs mm, e, emisiju maksimums ir pirms krīzes, un mm, tagad atkal ir vērojams neliels pieaugums. Tas saistās ar to, ka palielinās pieprasījums. Aviācijā pieprasījums jau ir virs 2007. gada Tā tad krīze atsaucās citādi uz aviāciju. Tad redzam šo zilo līniju un punktoto līniju. Tur ir pastāvošā politika ar mm, augstāku un plānotā zemāk. Tur netiek ņemti visi pasākumi, kurus piedāvā komisija pēc 2020. gada laika posmam. Uh, Vienkārši mm, te ir tādas aplēses, un mēs redzam, ka pastāvošie pasākumi nesniedz eh, daudz rezultātu seg emisiju samazinājumā. Ja paraugāmies ilgtermiņā, kas gan šeit slaidā neparādās, komisija ir izstrādājusi atsauces scenāriju, kas tiek izmantots, lai modelētu m, mm, transporta m, Mm, ietekmi seg jomā, un mēs redzam, ka līdz 2050. gadam seg mm, emisijas būs vairāk kā 50% no tūkst, pie, ma, mm, vairāk kā 15% virs 1990. gada līmeņiem. Tātad mēs redzam, ka vēl daudz darāmā transporta jomā tagad. Uh, Nu, par dažādām politikas jomām, eh, kas tiek skatītas eh, ziņojumā eh, - mašīna efektivitāte, dekarbonizācija, tad efektivitāte sektorā kā tāda un visbeidzot aviācijas un jūras sektors. Sākumā runāšu par politikām un beigās noslēgšu ar ieteikumiem. Šajā slaidā jūs redzat, ka galvenās mm, politikas jomas par sega samazinājumu no mašīnām ir pasažieru mašīnu turpmākais regulējums, tātad vieglie Eh, komerc transporta arī oranžās un zilās līnijas ir mērķi un pārējās līnijas ir pašreizējais progress. Un, un tās augstākās līnijas ir eh, šiem eh, mikroautobusiem. Nu, jūs varat novērot, ka, lai sasniegtu mērķus, vēl daudz jāsasniedz. 2050. gadam ir vēl krustiņi līniju lejā. Te nav runa par to, ka tie ir mērķi, bet tie ir tad mm, in, nu, indikatīvi rādītāji. Uh, Eh, kas jāsasniedz līdz 2050. gadam saskaņā ar Baltās grāmatas paredzēto. Tā tad vēl daudz darāmā. Un vēl šie mērķi ir balstīti uz diva veida dažādiem mērķiem, lai būtu atbilstība Parīzes mērķiem, tātad šis pusotras grāds, un tad no šiem mērķiem vajadzētu būt zemākiem. Tāpēc šie samazinājumi nav sasniegti realitātē. Uh, Jūs jau zināt, ka šobrīd notiek testēšana, pārbaudas. Mēs šobrīd izmantojam šos testu ciklus, lai izmērītu emisijas. Vispārēji runājot, var teikt, ka turpinam strādāt. Pievēršoties ieteikumiem, komisija šobrīd apzinā pēc 2020. gada mērķus attiecībā uz politikas satvariem un uh, transporta līdzekļiem, furgoniem. Tur ir jāņem vērā ilgtermiņa samazināšanas vajadzības, kuras tika parādītas iepriekšējos slaidos. Tāpat ir nepieciešams zemo emisiju vai nulle emisiju mandāts, e, kā daļa no šīs atvara, tā lai mēs varam atbalstīt elektroniskos transporta līdzekļus un arī e, nākotnē ūdeņraža transporta līdzekļus. Otrs ieteikums ir par pārbaudas uh, Mm, šo ciklu, ka CO2 emisiju eh, pārbaudes realitātē arī tādas ir, un tāpēc mēs domājam par satvaru, lai to uzraudzītu. Tad vēl komisija izstrādā politikas satvaru, lai samazinātu seg emisijas eh, smagajām mašīnām un eh, autobusiem. Tas ir jāievieš, attīstot mm, mm, šo pasākumu pastiprinājumu, kā tas notiek arī pasažieru transportlīdzekļu jomā. Tad par eh, degvielām un enerģijas eh, avotiem galvenais aspekts ir enerģētikas direktīva, ka tiek ņemti vērā biodegvielas elementi. Kā īstenot to praksē ir mazāk skaidri, jo mums ir jāsamazina seg emisijas un jāņem vērā arī netiešās zemes izmantojuma izmantošanas, un te ir īpašs grafiks, kur pirmās mm, paudzes bioetanola mašīnas un otrā daļā ir mm, izmantotie, pārstrādātie produkti un mm, tas e, sarkanā līnija ir e, sega gāzes, kur fosilie kurinām izmantoti uh, Un zilās ir tiešās emisijas no biodegvielām. Tātad, ja jūs ņemat vērā tikai tiešās emisijas, tad tur ir labākas, labāk rādītāji kā seg, seg emisijās kā naftai un dīzelim. Bet, ja jūs ņemat uh, zilo, oranžo uh, un zaļo, tad, nu, situācija mainās nākamās paudzes uh, degvielām. Bet, un nu, pat ja mēs neņemam vērā šīs netiešās emisijas, tad. Uh, Te mēs redzam, ka šie rādītāji seg emisijās var būt labāki. Tā tad ir jaunā enerģētikas eh, direktīva piedāvāta, kur ir arī apakšmērķis nu, tādiem moderniem biodagvielas risinājumiem, kas ir slaida lejā. Pievēršoties rekomendācijām, ir jāvirzās pretī stabilam, robustam satvaram transporta sektārā. Tā tad ir jābūt ilgspējības kritērijam un mērķiem, kas balstīti pierādījumus. Lai nu kā mēs zinām, ka ilgspējīga biodegvielas um, piegāda varētu būt ierobežot, un arī citi sektori. Uh, E, būs ar savām vajadzībām. Mums tas ir jāņem vērā transporta attīstībā, jādomā arī par citiem enerģijas sektoriem, tā starp arī elektrību un ūdeņrādi. Pievēršoties transporta efektivitātei, es nav daudz aspektu e, attiecībā uz efektivitāti. Nu, ir šis satvars, kas ir paredzēts noteiktām darbībām dalību valstīm, ir vadlīnijas, piemēram, uh, par to, kā īstenot ilgspējīgas mobilitātes eh, plānus, eh, nodokļu piemērošanu, un tad satvers tiek ieviest ES līmenī, un tad eh, valstis un vietējās iestādes īsteno šīs politikas. Vairāki pasākumi var tikt izmantoti, lai uzlabotu efektivitāti. Nu, tur ir arī zināmas grūtības, piemēram, par šo modā, pārēju uz modāliem transporta līdzekļiem un, ge, un runājot par sega samazinājumu, nu, grūti noteikt, vai tur ir bijuši panākumi vai nē. Un arī ir jāskatās, kāds ir šis pieprasījums un tā ietekme uz emisiju samazinājumu. Tagad pievēršoties starptautiskajai aviācijai, Kyoto protokols paredz šo atbildību samazināt sega emisijas Un tā tad IKO un IMO uzskata, ka progress ir bijis lēns. Es sākotnēji iekļāva visus ienākošos un izējošos lidojumus, bet nu, tad aptvērums beigās tika samazināts, jo bija juridiski iemesli tam no dažādām valstīm. Nu, man atlikusi viena minūte, tad nu, pievērsīšos pēdējam slaidam, nu, pēdējai diagrammai drīzāk. Nu, tā ir vissvarīgākā, manuprāt, Ko tad tas praksē nozīmē? Ja mēs šīs samazinājumus skatām kopā, tad e, mēs raugāmies uz transporta samazinājumu, tad trešais, e, nu, jūs redzat visus šos rādītājus slaidā. Pa gadiem 2050, 2015 un pārējie. Tātad transportam vēl daudz kas sasniedzams, un mēs cenšamies arī skatīt, izveidot dažādus pētījumus, lai paraudzītos, kurus no scenāriem varētu samazināt. Lai būtu 60% samazinājums, mums ļoti daudz jāstrādā pie efektivitātes, pie zem oglekļa mašīnām un jāpalielina transporta sektora efektivitāte kopumā. 90% mērķim būtu jādara viss mm, iepriekš pieminētais un vēl vairāk. Un vēl pēdējais slaids, ko vēlos izcelt, jārīkojas jau agrīni, jo 2000 15. 15. gadā, kas svarīgi ir tieši šis kumulatīvais emisiju rādītājs. Liels paldies par jūsu uzmanību! Tiešām slaidā ir ļoti daudz informācijas, un ja vēlēsieties ar to iepazīties, tad lūdzu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Jā, prezentācija ir tiešām stingzinoša, jo mm, mēs esam ļoti iekavējušies ar to, kas mums vēl ir jāpaveic. Jo, ja mēs uh, Ehm, ņemam vērā COP21 ehm, vienošanās un, kad paraugamies uz to, kāda ir situācija transporta sektorā kopš 1990. gada, tas ir vienīgais sektors, kur par 30% pieaug seg emisijas. Un tātad tiešām ir jāpasteidzas ar savu rīcību, ir taču vēl arī klimata pārmaiņas, klimata sakaršana un nu, būs problēmas, ja mēs neko nedarīsim jau tagad. Sāksim debates un visu pirms Virkanenes kundzei vārds. Lūdzu. Yes, thank you. Thank you for this report. Paldies par šo ziņojumu, par šo īso prezentāciju. Manuprāt, bija gan labās, gan sliktās ziņas. Sliktās ziņas ir tādas, ka situācija nav laba, ka siltumnīca efekta gāžu izmeši pieaug kopš 1990. gadā bet uh, labā ziņas ir tādas, ka mēs daudz ko varam izdarīt un varam strādāt labāk nekā iepriekš. Ziņojumā ir norādīts, ka jāpievērš uzmanība trim dažādām jomām. Pirmkārt, tehnoloģiskās iespējas uzlabot transporta līdzekļu uh, enerģētisko efektivitāti, tālāk uh, transporta degvielas dekarponizāciju un arī visas transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana, un šeit liela loma ir digitalizācija. Tātad šeit ir lielas iespējas, bet galvenais vēstījums mums būtu tāds, ja mēs šobrīd strādājam pie tīrās enerģijas pakotnes, tātad mums ir nepieciešams domāt par ilgtermiņa politiku arī investīciju jomā, ja vēlamies rosināt, lai uh, rūpniecība, dažādas nozares veiktu investīcijas uh, ilgtermiņā šajā jomā. Un tas pats ir sakāms arī par uh, biodegvielu. Šeit ilgu laiku valdīja neskaidrība par mērķiem, par to, kas ir uzskatāms par ilgtspējīgu uh, biodegvielas ražošanas veidu. Mums tagad ir jāpievēršas uh, tieši visefektīvākiem pasākumiem, kas nodrošina izvirzīto mērķu sasniegšanu. Un, kā mēs zinām, ceļa transports vai sauszemes transports ir tiešām uh, ļoti būtisks, bet tāpat jādomā par aviāciju, par uh, jūras transportu, uh, šeit ir jādarbojas starptautiskā līmenī, nepietiek vienkārši ar uh, lēmumu pieņemšanu Eiropā. Uh, toties uh, ceļu transporta jomā daudz ko varam darīt arī Eiropas līmenī, un to, tieši šobrīd mēs diskutēsim par smagajiem transporta līdzekļiem un par dažādu tehnoloģiju izmantošanu Eh, pētījuma liecina, ka CO2 standarti eh, vieglajām automašīnām ir eh, atstājuši lielu ietekmi uz šo nozari. Tātad bija gan labās, gan sliktās ziņas, bet labās ziņas ir tas, ka mums jāķers pie darba un ka daudz ko mēs varam arī panākt. Paldies, Vārts Salīnikungam! Jā, nu šīs uh, saraksts uh, un tas, ko teica Irkonens kundze par prioritātēm, tas tiešām ir ļoti izsmeloši un pilnībā piekrītu sacītajam. Gribu tikai minēt vienu vienkāršu politisku argumentu papildus tam, ko sacīja jau kolēģe. Politiskais arguments ir tāds, ka mums ir nepieciešama tāda pieeja, lai sasniegtu mērķus Tādējādi es eh, izceļu punktu, kam ir tātad saiknes starp uh, transporta nozari un tā sasaist ar eh, visu pārējo, visu pārējo ekonomisko mm, tīklu kontinentu līmenī, bet ne tikai. Neaizmirsīsim, jā, transporti, protams, tiek uzskatīti par CO2 lielāko radītāju atmosfērā, bet neaizmirsīsim arī to, ka mūsu kontinents ir labākais kontinents pasaulē, ja runājām par CO2 emisijām. Tās, ka ir tiešām jāatkārto tas, ka mēs Eiropā esam lieliski. Mēs tiešām esam labākie. Ja mūsu sistēma ir līdzsvarota. Tādēļ Tas, kas būtu jāsaglabā, ir vienlīdzīgais līdzsvers starp visām jomām, kas ietekmē arī transportu nozari. Jau ziņojumā mēs runājām par biodegvielām. Tas ir svarīgi atkā, svarīgs piemērs biodegviela, jo īpaši pāreja no pirmās uz otro paudzi. Uh, Viens no eh, mūsu stratēģijas eh, tādiem pozitīvākajiem elementiem, tā priekšrocība, tad eh, šai pārai ir jāveic tā, lai investori kas šodien eh, strādā sektorā, nu, lai viņi turpinātu investēt, lai netiktu radīti šķēršļi. Tā brīdī, kad definēsim savu pieeju, lai ievērotu vides prasības, ņemsim vērā to, ka ir vienmēr nepieciešams investors, kas investē. Pētniecībai ir. Uh, E, ir spēja sniegt investoram atgriezienisko saiti, bet ar noteikumu, ka investīcijas turpinās. Mēs nevaram tikai fiksēt un noteikt mērķus. Mēs nevaram e, paredzēt pārāk saistīgus pasākumus, e, kas, nu, sasien rokas investoriem. Runājot par šiem tārgiem, par šiem uzdevumiem, tas ir tiešām sliktākais veids, kā var kropļot tirgu. Tādējādi Eiropai nāksies spērt soļus atpakaļ jomā, kur Eiropas Savienība ir um, flagmanis visā pasaulē. Mums ir nepieciešams vīdes mērķis un nepieciešams investors, kas mums garantēs sasniegt šo mērķi. Paldies tagad vārds Revlodalons kundzei un pēc tam Teličs kungam. Paldies priekšsēdētāji, pateicos par šo prezentācijas ar lielu interesi, izlasīšu visu šo dokumentu kopumā. Es pilnībā piekrītu priekšsēdētājai par to, ka jūsu teiktais ir satraucoši tiešām. Uh, Un kā jau iepriekš runāt jūšie kolēģi teica, ka mums visiem ir jāpilda Parīzes vienošanās, jāpilda mūsu saistības un ka mums ir jāuzņem šī atbildība, balsojot par tiem ziņojumiem, pie, pie kā šobrīd strādājam, piemēram, rītdien par uh, atjaunojamo enerģiju direktīvu, tās pārskatīšanu. Uh, un par prioritāriem pasākumiem, un tādēļ šis balsojums būs ļoti svarīgs, un es tiešām vēlos, lai izstrādātie kompromisi tiktu apstiprināti, un tad mēs turpināsim iesākto darbu šajā uh, dokumentā un citos atkal un atkal izskan tas, ka dalību valstīm aktīvāk jāiesaistās šajā procesā, ka jānosaka katrai dalību valstī saistoši mērķi un uh, Protams, komisijas priekšlikumi ir interesanti, bet ne visās valstīs tie tiek īstenoti, aizbildinoties ar subsidiaritātes principu. Un tāpat uh, Eiroviņets direktīvas pārskatīšana ir nepieciešama, lai varētu uh, noteikt maksu par nobraukto kilometru skaitu, nevis par braukšanas ilgumu. Tas viss liecina, ka uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība, un mums ar savu darbu un balsojumiem ir jāapliecina, ka esam gatavi pildīt šīs saistības. Paldies tagad vārds Teličkas kungam. Tiešām šoreiz jūsu kārta pienākusi. Paldies priekšsēdētāji. Man ir tas uh, tiešām gods. Uh, uh atbildēt uz jūsu aicinājumu. Tagad tā nopietnāk. Mums viss ir eh, jāsakārto un eh, jānoliek lietas īstajās vietās, un tādēļ eh, nepieciešams pietiekam daudz laika, gan tas sakāms par mūsu šīs dienas debatēm, gan arī par politikas instrumentiem, regulatīvo vidi, ko mēs veidosim nākotnē. Mēs esam pieļāvuši kļūdas politikā gan Eiropas līmenī, gan nacionālā līmenī jau pagātnē tādēļ, ka netika veikti atbilstoši ietekmes novērtējumi. Mans pirmais priekšlikums būtu tāds priekšsēdētāji, tā kā konu kungam vajadzēja to visu būtībā minūšu laikā mums tā izstāstīt un nu, tas nāca pār mūsu galvām, tad es aicinātu varbūt ļaut mums iepazīties ar šiem dokumentiem tā pamatīgi un noturēt tādas nopietnas debatas. Uh, Mēs visi, protams, vēlamies uh, pildīt saistības un sasniegt izvirzītos mērķus, bet mums nevajadzētu paļauties vilinājumam uh, to darīt, uh, ne, ja netiek veikt uh, dažādi izvērtējumi, izvērtēt uh, mērķi, ierobežojumi un kā tas viss ietekmēs arī kādas konkrētas nozars konkurētspēju. Tas viss ir jāņem vērā. Mans pirmais jautājums būtu šai kontekstā, kāds labākais, uh, nu, pasākumu kopums būtu, teiksim, dekarbonizācija, transporta sistēma optimizācija, tehnoloģijas Protams, šeit ir zināms manevrēšanas iespējas, vienam lielāks īpatsvars, otram mazāks, vai varētu to visu kaut kā aprēķināt, lai mēs varētu balstīties uz tādu neapšaubāmu ietekmes novērtējumu, un tāpat būtu jāanalizē politika, regulatīvā vide gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī par līdz šim sasniegto. Protams, tas, ko mēs dzirdējām, tas viss bija ļoti interesanti, tā ir viela pārdomām. Var, var rasties arī virkne jautājumu, un es gribētu, lai mums šīs debats notiek tad, kad esam to visu izlasījuši un izstudējuši kolēģi, dāmas un kungi, kad mēs paši nāksim klajā ar saviem ziņojumiem, kad būsim ēnu referenti, gatavosim ziņojumu, eh, grozījumu ziņojumiem un zinu, ka varam sagatavot simtiem grozījumu, mums vajadzētu apņemties, uh, lai tiktu sistemātiski veikta uh, ietekmes analīze, lai to darītu uh, pēt parlamentu pērniecības dienests. Paldies, Teličkas kungs. Es gribēju atgādināt, ka iete, uzstāšanās laiks ir divas minūtes. Nu, protams, jūs jau esat uh, tādā īpašā situācijā, bet, uh, nu, es gribu teikt, ka tagad visiem tiešām divas minūtes tikai. Paldies, priekšsādātāji gribu pateikties mūsu viesim par ļoti interesanto ziņojumu, un man ir viens jautājums par to, vai tagad jau pastiprināt eh, šos eh, pasākums vai eh, vēlāk to darīt, vai ir jābūt ļoti tādai straujai pārveidei. Tā tad tas, ka e, šobrīd šīs e, pārviedojumi notiek lēnām, tad vēlāk e, šis pārviedojuma process būs jāpātrina, tad var rasties arī dažādas sociālas problēmas. Es gribētu zināt, kā jūs vērtēt šo jautājumu, vai sabiedrības uh, pārveidojumi ātrā gaitā lēnāk ir labāki, teiksim, nekā pakāpeniski pārveidojumu gaita. Tagad uh, šeit, protams, jāņem vērā dažādi aspekti, bet uh, šobrīd uh, emisiju cena ir tāda, ka ar uh, to uh, pagaidām uh, nepietiek, lai rosinātu tehniskos pārveidojumus un mainītu arī rīcības veidu. Vai, teiksim, mums nevajadzētu šobrīd pātrināt jau pārmaiņu procesu, jo pretējā gadījumā mums vēl būs ilgi uz to jāgaida. Un kungs Mēs vēl noteikti visi atceramies, ka tika iepriekšējā sasākumā apstiprināta stratēģija 2020, 20% emisijas samazinājums, 20% efektivitātes samazinājums 2020. gadam nu, piemēram, 120 gramu izmēši uz kilometru, tātad var, ar 5 litriem vairāk degvielas nevajadzēja patērēt, lai to varētu nodrošināt, tad gūstam lielāku efektivitāti. Bet šis uzdev, šie sasniegumi tiekad uh, tiek nu, iet zudumā, jo mums ir nepieciešams radīt ekonomikas izaugsmi, darba vietas jaunas radīt un kā mēs to visu kompensēsim, jo uh, Šī situācija ir ļoti sarežģīta. Kopīgais CO2 izmešu apjoms ir ļoti grūti samazinā, samazināms, ja mēs gribam to uh, visu ievērot. Jā, jums tiešām ir divas minūtes, un kādēļ jūs izmantojat tikai tagad vienu minūti? Nu, tas varbūt tad paliks uh, rezervē nākamajai reizē. Nu, es jums laisse la parole. Čons Kēlijs, man prieks jūs redzēt mūsu vidū. Paldies, priekšsēdētā. Esmu, neesmu gan šīs komitejas loceklis, pilntiesīgais loceklis, bet uh, atjaunojumu ēnu, atjaunojumu enerģiju ēnu referencēs. Tātad šis vēstījums, ko dzirdējām, ir mums ļoti svarīgs, ka uh, Ja mēs nemainīsim politiku, tad emisijas nevis samazināsies, bet pieaugs, un tas ir tiešā pretrunā ar mūsu saistībām COP21. Viena joma, kas ir uh, rosinoša, ir tāda, ka itrē šorīt mēs nobalsojām par uh, ēku energoefektivitātes uzlabošanu, par uh, Uh, evija uh, obligātu piemērošanu, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, mums ir arī jāzina, ka šie automobīļu ražotāji var ražot, ko viņi vēlas, ka, teiksim, ierobežot vajadzētu iekšdedzes dzinēju izmantošanu, lai pakāpeniski to īpatsvaru samazinātu un lai arvien vairāk būtu elektromobīļu skaits e, pieaugtu un samazinātos iekšdedzes e, dzinējiem aprīkoto automobīļu skaits. Tālāk, otrs jautājums, ko varam darīt attiecībā uz aviāciju un jūras transportu ekonomikas izaugsmes kontekstā šī problēma vēl tikai sabriedi, sabmilzīs, es atvainojos. Nākamais runātājs ir Delīkungs. Man ir pavisam īsts tehnisks jautājums savā. Uh, prezentācijā jūs runājat, ka no automobiļiem rodas 44% emisiju, bet kā ir ar kravas transporta īpatsvaru, kāds ir šeit emisiju apjoms, vai jums ir pieejami par to dati? Paldies, saka priekšsēdētāji, par uzdotiem jautājumiem. Arī man ir tāds viens. Uh, būtisks jautājums par tā saucamo enerģētisko kokteili. Jūs runājat, ka nākotnēs būs vairāk elektromobīļu. Eh, es arī piekrītu, ka varbūt ne visur būs elektrība, bet būs arī ūdeņa radis eh, un eh, citas degvielas. Bet ko darīt ar to milzīgo automobīļu skaitu? skaitu, kas brauc pa ceļiem un neatbilst normām. Ko darīt ar šiem automobīļiem? Vai esat sākuši domāt par to, kā tās pārveidot, pārbūvēt vai varbūt radīt īpašu nozari? Šobrīd eh, mums ir jaunais uh, eh, testa pārbaudas cikls, un eh, nu, mums jāatzīst, ka tādu tīru automobīļu vispār nav, ka tādi neeksistē. Uh, Tālāk, kā tas ir iespējams, ka ir tādas nozares, nu, šelī kungs, uh, nu, ne, nerunājiet, klausieties tātad, kā tādas nozares, kā lauksaimniecība, rūpniecība, kopš 990. gadiem samazina siltumnīca efekta gāžu izmešus, bet transporta jomā šīs. Uh, emisijas strauji pieaug. Kur ir bloķēšanās, kurā līmenī valstīs, uzņēmumos, kādēļ mēs neesam pātrinājuši šo pārmaiņu tempu? Tālāk par konversiju, pārveidi, vai jums ir kādas prognozes, nu, mums būs autonomāki automobīļi, citādi aprīkoti automobīļi, rīt arī infrastruktūras mainīsies, vai ir kādas prognozes par to, cik tas viss izmaksās un vai būs jaunas darba vietas šajās jaunajās nozarēs vai nē. Un tagad skatos uz tūkiem. Nu, jūs rīcībā ir piecas minūtes, lai jūs varētu atbildēt, vai esmu veiksmīgi varējusi ar jums sarunāt. Labi, paldies tūkiem. Es pāriešu uz nīderlandiešu valodu, lai varētu atbildēt uz jautājumi. Man būs to vieglāk darīt tā. Mm. Tātad vispirms atbildēšu uz priekšsēdētājas jautājumu, ko darīt ar uh, automam transporta līdzekļiem, kas neatbilst prasībām. Nu, mēs par šo jautājumu tieši šobrīd domājam, izvērtējam attiecībā uz NOx un uh, sīko daļiņu izmešiem un arī attiecībā uz CO2 normām. Uh, Eh, ir, protams, eh, elektromobīļi labākais veids, kā samazināt emisijas. Tas nozīmē, ka automobīļi ar iekšdedzes dzinējiem būtu jāaizstāj ar elektromobīļiem. Šeit, protams, tik un tā būs emisijas, bet, nu, tas ir efektīvākais veids šobrīd, kā samazināt emisijas. Tālāk par to, ka citās nozarēs izdevies panākt samazinājumu emisiju jomā, bet ne transportam. Nu, mēs pētījām tikai transporta jomu, bet mēs arī uh, konstatējam, ka transporta jomā ir strauši emisiju pieaugums. Ja mēs uh, lūkojamies pa dažādām nozarēm par uh, jākonstatē, ka transporta jomā e, pārveidojumi izmaksātu daudz uh, e, liels summas. Tātad um, strauji samazinājumi būtu uh, grūti panākt. Tāpat pētījumi liecina, ka ietekme uz noteiktiem uzņēmumiem būtu negatīva. Ja samazina emisijas par 80%, tad tas ir ļoti uh, strauši samazinājums, neesam vēl konkrēts aprēķinus veikuši, un tāpat jautājums arī ir par to, kā to visu finansēt, kā finansēt šo pārveides procesu. Mēs par izmaksām nesam šai pētījumā domājuši. Tālāk tehniskais jautājums - 44% emisiju Eh, ko rada vieglie automobīļi un smagais transports vā, rada 20% emisiju. Tālāk, kas man vēl te pierakstīts, Kelī kungs jautā vai uh, samazināt tradicionālo automašīnu ražošanas apjomu. Nu, mēs savā ziņojumā eh, rakstam, ka mums tā šķiet laba ideja. Vajadzētu domāt par eh, tādu nulles emisiju pilnvarojumu, not noteikt prasības ražotājiem, lai tie ātrāk pāriet uz elektromobīļu ražošanu. Nezinu, vai tur nepieciešams regulējums vai jāparedz kādi aizliegumi. Nu, tas ir interesants jautājums. Manuprāt, būtu jādomā par tirgus mehānismiem, kas uh, ierobežotu tradicionālu automobīļu ražošanu un veicinātu elektromobīļu ražošanu. Tas jau atspoguļojas arī jūsu ziņojumā. Un vēl nobeigumā par pasākumiem, vai mums jāsāk rīkoties tagad vai vēlāk, ja mēs vēlamies ierobežot sasilšanu līdz 1,5 grādiem saskaņot Parīzes vienošanos, tad nedrīkstam vilcināties, jārīkojas trīs uh, galvenās jomās un jāsāk tiešām šie pasākumi pēc iespējas ātri. Mēs nevaram vienkārši nogaidīt, mums ir jārīkojas. Ja gaidīsim, tad CO2 izmeši tikai uzkrāsies, un jo ātrāk sāksim darboties, jo ātrāk arī un vieglāk uh, sasniegsim izvirzētos mērķus paldies, liels paldies par uh, sniegtajām atbildēm. Var uh, būt arī ne visi jautājumi tika detalizēti izdiskutēti, tā kā uh, izmantosim e-pastu un ceram tad saņemt vēl precīzākas atbildes. Es uh, jau eh, teicu šai sēdē, ka tas mums izmaksās dārgi, bet maksās vēl dārgāk, ja nedarīsim neko. Un eh, tādēļ mums tagad ir eh, jāmaina mūsu kurs, jo būs nevis kaut kādas klimata pārmaiņas, bet klimatiskās briesmas mums draud mums ir jārīkojas, lai būtu ieguvējis gan klimats, gan mēs. Un eh, jūs redzat, ka mūsu komiteja ir ļoti dinamiska, un mēs dimāt, dinamiski arī strādāsim pie izvirzīto mērķu sasniegšanas. Tas, tas nebūs viegli, bet mēs to varam izdarīt, un eh, tiekamies atkal 15. Nu, jūs laikam daudz ēdat. Nu, es ne, teliču, kas kungs nejaucos jūsu privātajā dzīvē. Tā tad gaidu visus 15. mums būs pilsoņu pasākums. Aicinu arī atgādināt kolēģiem, lai viņi nāk uz šo pasākumu. Šis uh, pasākums tiks filmēts, tas tiks pārraidīts sociālos tīklos un piesaistīs plašu sabiedrības uzmanību. Paldies visiem, kas piedalījās komitejas sēdē. Paldies eh, Kuna kungam eh, par jūsu prezentāciju un komentāriem. Paldies!